afternoon, everybody. Welcome back to our. Labu pēcpusdienu. Sveicu visus atpakaļ mūsu imko sanāksmē. Jūs visi saņēmāt eh, darbu kārtību. Ja nav nekāds piebildes, tad tas ir pieņemts. Un, kā jūs zināt, eh, šī sanāksme tiek pārraidīta internetā un eh, arī imko ziņas arī ir pieejams. Jūs arī saņēmāt protokolu no mūsu sanāksmes, māja sanāksmes. Un tas arī ir pieņemts, ja nav nekādas piezīmes. Tas nozīmē, ka mēs varam sākt ar ziņojumu par starpinstitūciju sarunām. Pirmkārt, mums ir ziņojums par uh, pieejamības aktu. Un uh, Logagārda kungs eh, pats nevar būt klāt, viņš lūdza viņu, mani, viņa vietā pastāstīt. Logagārda kungs grib atvainoties par to, ka nevarēja atnākt, bet viņš jums grib pastāstīt eh, dažus tādus neapmienošus jaunumus, kas nāk no padomes par šo ziņojumu. Viņš teica, ka sagatavošanā šīs nedēļas korupēra sanāksmē kļuva acīm redzams, ka dalība valstis nav gatavas aktualizēt mandātu Tas nozīmē, ka padome nebūs spējīga nākošajā trialogā panākt uh, grafiku, kā tas bija paredzēts nākamo otrdienu, un uh, referenti to uzskata par tādu kritisku soli atpakaļ, un tādēļ, ka bija ļoti svarīgi panākt uh, vienošanos Bulgārijas prezidentūras laikā, dalībvalstis nevēlas eh, sasniegt šit rezultātu, un par trialogu mēs akceptējam, ka šis trialogs būtu agrāk nekā paredzēts, lai dotu uh, laiku citām dalību valstīm rīkoties, bet, diemžēl, tas viss nenostrādāja. Gribu jums sniegt īsu pārskatu par uh, pārējiem jautājumiem par ieviešanu spēkā atbilstības mehāniskam. Mēs uh, eh, piekrītām eh, šeit uz, par datubāzēm un par reģistriem, un mēs šeit atsaucāmies reģistrētām mehānismiem par alternatīvas striedušķiršanas gadījumiem. Uh, Tālāk par parlamenta, um, par pēdējo sanāksmu um, eh, padomu um, eh, šeit uh, rīkos tā, ka mēs nevarējām sasniegt nekādu rezultātu. Un par servies termināliem tas arī paliek vēl neatbildēts jautājums arī par diskusijām, par transportu, turismu un, un CE marking un uh, vide. Un uh, mēs uh, arī raugāmies šiem konstruktīvajām daļām, raugāmies padomjas pēdējiem grozējiem, mums ir jāsacina, ka tomēr būs ļoti garš ceļš ejams un uh, mēs gaidām vismaz aktualizētu mandātu no padomes, diskutējot par eh, parlamenta reakcijām, par padomes rīcību un ko saka ēnu referenti mēs raugāmies uz to un redzam, ka padomi nav gatavi parādīt elastību nevienā no jautājumā. No mūsu puses sarunas nav bloķētas, esam gatavi vienoties un, un vajadzētu šeit aktualizēt mandātu. Un Martins šeit to varēs pateikt par trialogu, par pieejamības jautājumu, pieejamības aktu. Es saprotu, ka Senhalavas kundze arī varas kaut ko piebilst, lūdzu. Uh, Jā, paldies. Mēs atbalstām nostāju, referenta nostāju. Mēs patiešām esam ļoti neapmierināti par to, ka sarunas nevedas uz priekšu un par pēdējo notikumu gaitu padomē un daudzu dalību valstu nostāja. Kā mēs dzirdējām, viņi neparāda nekādu elastību trialogā ar parlamentu. Domāju, ka daudzos gadījumos, kā jau tika teikts, ka uh, Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti būtisks likumdošanas akts, un tas attiec uz miljoniem pilsoņu, un ko mums vajadzētu mēģināt darīt, to visu virzīt priekš tā, lai to varētu īstenot praksē. Un neraukoties uz uh, parlamentu daudziem piedāvājumiem, tomēr sarunas nevirzās uz priekšu, tīpaši, kas attiec uz tvērumu šiem likumdošanas aktam šeit uh, nav progresa, un no manas politiskās grupas man ir jāsaka, ka, ja padome gaida, ka parlaments pakāpsies atpakaļ savās prasībās, uh, tad tas nenotiks, jo mums ir sarkanās līnijas, un mēs pastāvēsim uz uh, savu pozīciju. Paldies! Paldies! Un tad mums ir par notifikāciju par paziņošanas gadījumus. Es sapratu, ka kolēģis atnāks būs vēlāk, un tad mēs varam tieši pāriet pie nākamā jautājuma. Tas ir par trialogu, par uh, nepersonas datu brīvu plūsmu, un mūsu referente ir uh, kolēģe Korāca Bildes kundze. Jā, es domāju, ka sarunas ir. Te, uh, Noslēguma fāzē tikko kā nāku no taktiskās sanāksmes un uh, mums bija tiešām ļoti labs priekšlikums, ko bijām sagatavojuši šīm tehniskajām sanāksmē. Gribētu vienkārši pastāstīt, jā, es saņēmu mandātu, vēs sarunas no parlamenta. Pagājuši otrdien, trešdien mums bija eh, ēnu uh, referendu tikšanās, tas bija ļoti labs un konstruktīvs, un es uzskatu, ka mums ir vienota un ļoti spēcīga parlamenta komanda, kas ir, uh, esmu ļoti lepna, ka varu to vadīt, un uh, mēs, eh, mums vajadzētu pabeigt, eh, vajadzētu rīkoties ātri, Bukāris prezidentūras laikā darbu parlamentu komandā. Mandāt, eh, ir, mandāts ir ļoti skaidrs, un mēs esam jau ceturtdien uzsākuši trialogu. Tas ļoti pozitīvas, konstruktīvas, ar ļoti labu atmosfērā, un sasniedzām jau ļoti daudz, un gribēju pastāstīt uh, par četriem jautājumiem, kas mums ir jāatrisina, jāveido tilts starp parlamentu un padomi, bet domāju, ka mēs patiešām arī to izdosies. Tikai gribu pabeigt par darbu kārtību. Rīt mums būs eh, vēl viens trialogs. Esmu pārliecināta, ka šis jautājums. Jā, 9, 19. rīt tas būs. Un arī 21. pēc tam. Parlamenta nostāja ir maksimizēt brīvu datu plūsmu un minimizēt eh, iespēju datu lokalizācijas prasībām, lai tas paliek spēkā ar izņēmumiem, kas ir paredzēti līgumā, kur ir runa par sabiedrības drošību. Mēs eh, raugāmies uz visām iespējām, ka šis eh, datu prasības, lai to minimalizētu šo lokalizāciju. Un uh, līgumā ir paredzētas uh, izņēmumi un tāpat arī izpratne, ka dalībvalstis vēlas vienkāršu piekļuvi datu lokāliem datiem citās dalību valstīs un arī iespēja šeit uh, sankcijām vai sodiem gadījumos, ja tiek uh, pārkāpti noteikumi no atsevišķa lietotāja. Tā kā mums ir ļoti tuvu jau viss darbs pievirzījies vienošanās. Protams, mēs šeit runājām par visu paketi un nevis tikai par atsevišķiem pantiem. 41. pants, 43. atsaukt šos prasības un uh, ieviešanas mehānismus, un tas, šis punkts mums ļoti svarīgs, lai no teksta izņemt ārā visas uh, nosacījums, kas nav pietiekami skaidri, kā to īstenot dzīvē. Tad mēs gribam šādu uh, vispārīgi tāda administratīvā prakse, tāda vispārīgā nozīme mēs gribam, lai tas būtu ļoti skaidrs, ļoti konkrēts, lai to varētu ļoti skaidri izrunāt praksē, nekāda neskarība nebūtu. Es pieminēju jau arī sodus. 53. pantā datu pieejamība kompetentēm iestādēm esam ļoti tuvu. Uh, vienošanās ar dalībās, lai tiktu panākta, mums ir vajadzīgs arī raugāmies, kā tā tāda ilgākā laika grafikā, īsākā laika grafikā, gribam arī nodrošināt, lai tie nebūtu tikai pagaidu pasākumi, jo pagaidu pasākumi ar, ar tiem nepietiek. Mēs vēlamies ļoti skaidru laika ietvaru, lai dalību valstis nevarētu vienkārši repatriēt datus Nu, tas nebūtu tāds eh, nenoteikts laika periods. Tātad tvērums definīcijas. Pants 3, 5. punkts. Mēs vēlamies administratīvās prakses, ieskatot arī valsts iepirkumu, lai tas arī tiktu iekļauts. Tas ļoti svarīgi, lai dalībvalstis atzītu, ka tas var gūt labumu, un arī valsts iestādes, gan centrālajā līmenī, gan vietējā līmenī. Es domāju, ka atradīsim tekstu, uh, kas varētu būt labs kompromiss visiem. Valsts iepirkums ir tāda sarkanā līnija parlamentam. Un pēdējais punkts, kas nav pretrunīgs, bet eh, sakojot ieteikumam no Eiropas datorsardzības uzrauga ieteiktajam, mēs eh, vēlamies teksta lielāku skaidrību, lai konsultanti, eksperti, tur nav nekas tāds eh, tā e, jāmaina, bet mēs varam, gribam skaidrāku tekstu, ja mēs piekrītam, ka šī regula neatiec uz personā, personas datiem un neskar arī vispārīgo datu aizsardzības regulu. Un tas ir teksts, ko parasti izmanto Eiropas likumdošanā, lai nodrošinātu, ka likumdošanas akts neiejaucas nekādā veidā citos likumdošanas aktos. Tādēļ vajadzīgs šis uh, paskaidrojums. Mēs kaut kādā raugāmies arī, ko šeit eh, darītu, lai visi būtu apmierināti. Un eh, mums ir eh, tāda pati nostāja par saturu, par būtību. Pēdējā daļa, jo mm, ir ētikas kodeks. Un ļoti skaidri esam pateikuši, lai nebūtu pārāk preskriptīvs, detalizēts teksts jo tie, kas eh, runā šeit par ētikas kodeksu, esmu pārliecināta, ka mēs atradīsim arī šeit labu veidu, lai neveidot pāndus pārāk garus, pārāk preskritīvus, pārāk detalizētus, bet lai būtu skaidrs un labs mandāts tiem, kas eh, runā, kas vada sarunas par šo ētikas kodeksu. Un es nesaskatu šeit uh, lielākas problēmas. Priekšsēdus kundze, es vienmēr varu runāt, jā, vienmēr varu runāt arī ar eh, ēnu uh, referentiem. Es uzskatu, ka mēs uh, ļoti cieši sadarbojamies ar ēnu referentiem sarunu laikā arī. Tas ir viens no trilogiem protams, ka mums, ja mēs to izdarīsim tādā veidā, kā mēs vēlamies, padomē ir jāsaprot, ja viņi vēlas uh, to pabeigt uh, Bukārijas prezentūru slēgā, tad mēs esam ļoti gatavi to darīt. Uh, mums ir laba griba, esam elastīgi, mēs saprotam, kas ir sarkanās līnijas un kādas ir nostājas pilnībā. Mēs darīsim, ko varēsim mūsu mandāta ietvaros. Un uh, man ir, protams, arī jārespektē mūsu nostāja, tā kā tas ir ļoti ātri un tas prasa šajā ne, neaugajā laikā, kas ir mūsu rīcībā sarunu laikā ļoti disciplinēti strādāt komandā, un tas ir nodrošināts mani kolēģi. Var piezvanīt arī man ļoti tagad no rīta, bet eh, šīm, šīm sarunu laikā tam visam jānāk ļoti ātri. Tas jābūt skaidram. Lielas paldies par eh, ļoti labo vadību pagājušajā nedēļā. Es esmu gatava uzklausīt komentārus un uh, ieteikumus no kolēģu puses. Paldies! Thank you very much. Um, and... Paldies! Skaidrs, mēs līdz to varam tagad skatīt nākamo jautājumu. Tas ir par elekt Eiropas elektronisko komunikāciju kodeksu. Karana Zovas kundze šeit ir referente, bet viņu laikam šodien aizstās kā cits no Aldis. Tad jūs vēlaties izteikties par jautājumu, ja? Lūdzu. Tātad, ko jūs man jautājat? Vai jūs esat gatavs pastāstīt par trialogu pēdējām sarunām? Nu, jā, tā kā kolēģi nav uz vietas, labi. Nu, ir labā ziņa, pat ļoti laba ziņa. Tiešām ir skaidri pateikts, esam fināla fāzē. Uh, Abas attiecīgi atbildīgās komitejas ir skaidri noformulējušas mūsu nostāju un skaidru ietveru, kā mēs to nodrošinām nākotnes investīcijas. Bet no imko puses tad ir tieši arī likts uzsvars uz patērētājiem. Mums izdevās panākt maksimālo harmonizāciju, neatšaidot kaut kādā veidā līdzinējos aizsardzības standarts dalībvalstīs. Un otra ziņa ir tas, ka Viens no arī svarīgākajiem jautājumiem, ko parlaments tiešām uzstāja, ir samazināt eh, starp uh, Eiropas valstīm zvanu tarifus. Nu, te īstenībā bija ļoti smagi risināt šo sarunu. Komisija neko nevēlēs šajā jautājumā darā, darīt. Šajā jautājumā. Tad te to virzīja parlaments. Parlaments pats ar padomu ir izsniegts šīs sarunas, lai panāktu vienošanos un tad mēs noteicām 900, uh, kā maksimālu, tad 900 centi minūtē, kā maksimālo tarifu. Tas jau nozīmē, ka jūs arī varat konkurēt kā operators, tas savā starpā. Un ieguvēji, protams, ir lietotāji, patērētāji. Un vēl viena labā ziņa. kad būsim tiešām pieņēmuši šo lēmumu, tas būs kā ļoti labs vēstījums nākošā gada vēlēšanās. Tā kā tas nāk īsta laikā. Tas jau norādīja, ka komisija šeit klusēja, viņi vispār neko nepiedāvāja. Bet tā kā parlaments uz to uzstāja un to vēlējās arī vēlāk atbalstīja padome, tad komisija norēģēja un tā kā beigās tādu izkārtni nu, vienkārši piesavināja šo mūsu piedāto kompromisu kā savu. Kas diezgan dīvaina situācija. Ja viņi saka, jau tad būtu vajadzējis veikt arī e, ietekmes novērtējumu, jau pirms šis priekšlikums tika virzīts. Bet sanāk beigās, ka viņi vienkārši bija jārēģē jau uz mūsu piedāvājumu, piedāvāja tādu tekstu, kur nosakām, ka nu, valstī nevar noteikt kaut kāds atkāpes vairs. Līdz ar to komisija palika neatbildes jautājums, ko nozīmē labāka likumdošana. Un mēs te nevaram to apstiprināt sākotnēji, atceroties, kāds bija saruna iznākums 2013. gadā. Bet tā jau ir cita realitāte. Un arī pārgriežam šo 112. Ir bīstamas situācijas, un tas tad ir atzīts. Panācām vienošanos, ka šo numuru uh, īpaši izceļam, kā neatkarīgu numuru. Un te katrā ziņā mūsu kolēģi Rītē ļoti pastrādājusi, lai panāktu šo rezultātu. Un Bulgāra prezidentūra mums ļoti palīdzēja. Jo faktiski viņi norēģēja, viņi saprata, ka tas ir konkrēts mērķis, ko var sasniegt, un parlaments te var būt priecīgs un lepns par to, ka mēs to virzījām. Un tātad varam to jau virzīt uz plenāras sesijas balsojumu. Viss ir izdarīts. Paldies! Savukārt mēs te darēsim izskatījuši jautājumu par visiem trilogiem un ziņojumiem par trilogiem. Un tā skatām nākamo darba kārtības jautājumu. Tas ir par kompromisu priekšlikumu attiecībā uz pāreiropas, viseiropas personīgajām a, pensiju produktiem, PPP. Tātad Kolins Langens šeit mūsu referents. Piedošana Langens kundze. Iepaldies priekšsēdētāji. Tad šeit ir komisijas priekšlikums par to, ka mēs visā Eiropas mērogā varam nodrošināt arī vecumdienas Eiropas iedzīvotājiem, ar to stimulējot, lai viņi paši uzņemtos savas iniciatīvas un vairāk rūpētos par savām vecumdienām. Apskat, apzinoties demografiskās izmaiņas, tas tiešām mūsu visu interesēs, arī apzināties to ietekmi uz pensiju politiku un jau saulaicīgi tātad eh, arī uzsākt taupīšanas pasākums, ietau, veikt ietaupījums, lai būtu nodrošinātas vecumdienas. Īpaši tas svarīgs arī, e, lai cilvēki, kuriem ir ļoti maz ienākumi, tomēr arī tiktu iekļaut šajās schēmās. Mēs redzam, ka ir sadrumstalots iekšējais tirgus uh, vecumdienu nodrošināšanai. Ir dažas valstis, kur gandrīz nekas netiek piedāvāts, un tad ir savukārt tad ir ļoti liberāls valsts, kur daudz kas ir pieejams, bet kopumā ir jāsaka ļoti sadrumstalota situācija Eiropā. Un nav tā, ka jūs varat nodrošināt sev iespējamu labāko produktu kādā citā valstī, un līdz to vēl varbūt pat iegūt tāds labvēlīgāk nodokļu režīmu. Uh, Tā kā, nu, teiksim tā, Eiropas mērogā šāds modelis nedarbojas, un tas ir jāmaina. Tādēļ šis piedāvātais priekšlikums ir samērīgs un piedāvā arī tirgiem tādu risinājumu, kas faktiski ņemot vērā gan nacionālo produktu, nacionālo kārtību un palīdz atrisināt tos daudzos šķēršļu kavējus, kas nozīmētu, kas ir šobrīd, ar ko saskars tie, kas vēlas iegādāties šāds vecumdienu produkts, tātad tas tiek šobrīd risināts. Tad mēs runājam par to, ka vecumdienā jūs varat rēķināties, e, kad, nu, ja mums vispār ir šis vispārējais noteikums, kad pensija tiks izmantota līdz pat nāves brīdim. Tātad mums ir ļoti svarīgs šis mēķis, skaidra sistēma, kur ir ieguvējis lietotājs vecumdienās. Tādēļ ļoti svarīgi, lai dalībvalsts atbalstītu šādu priekšlikumu, jo galu galā Tas eh, nodokļu jautājumi ir dalībvalsts kompetence, un tikai viņi var panākt to, ka izveidot tādus uh, nodokļu režīmus, kas tomēr veicina arī savstarpējo konkurenci un vēl labvēlīgāks produkts lietotājiem. Manis piedāvātie grozījumi līdz ar to atspoguļo šādu pieeju, ka šajā sauktā PEP e mēs runājam gan par nodrošinātām vecumdienām, uh, bet e, mēs panāksim patiesu konkurenci un patiesu iekšējo tirgu tikai tādā gadījumā, ja mēs spēsim izveidot pat jaunus piedāvājumu produktus, jaunas struktūras. Un, un tādēļ piedāvātajā mēs redzam, e, referents priekšlikumam ir 743 jau citi grozījumi, tālāk seko vēl nākamais grozījuma vilnis. E, esmu pati tikai dažas kopumā sanāk 642 grozījumi. Tātad. Un uh, tas skar ļoti svarīgas jomas, ar ko nodarbojas mūsu komiteja. Man ir prieks, ka pēdējo trīs nedēļu laikā mums ir izveidos tādu līdz to visaptvarošu kompromisu paketi. Un tādēļ vēlos īpaši pateikties saviem ēnu referentiem, kas tik ļoti intensīvi strādāja un strādāja konstruktīvā gaisotnē. Mēs daudzos visos, piedošanu, tātad svarīgos jautājumos spējam panākt vienošanos, uzsverot tieši IOPO svarīgo lomu nosakot trešo izvēles variantu, informāciju, ko klients saņem pirms paraksta šādu uzkrājumu veidu līgumu, tāpat arī nodrošinot, ka tiek iekļauti visa veida pensiju plāni un norāda, ka ir iespējams veikt izmaksas 30% apmērā, pirms ir varbūt pienācis produkta jā, reālais izmaksas termiņš. Tādēļ varētu pastāstīt par šiem kompromisu labiem. Pirmais, par to, ka vispār tiek ievies šādi produkti PEP. E to apstiprina EOPO. Iepriekš sākotnēji mēs esam, ka šo atļauju veikt certificēšanas procedūru, bet tā kā bija jāprecizē, ka šodien mēs domājam atļauju izsniegšanu vai certifikāciju nebūtu ar atpakaļējošu datumu. Un līdz ar to atļaus izsniegšana, manuprāt, nebija pietiekami skaidrs termins, Un apsvērumu daļā mēs līdz ar to vēlamies to precizēt, savukārt citi mēģināja norādīt, ka ir, ir atkal ir papildus otra procedūra, kur ir šo produktu piedāvātāji, kurus atļaujas izsniedz atsevišķā katras valsts iestāde, nu, ka tur bija jāskaro šis termins. Tālāk mēs runājam par PEP, kad ir jābūt ar piecu gadu pieredzi konkrētā dalībvalstī, un tādēļ mēs arī runājam par iznām, kā partnerības varētu dibināt uzņēmums un piedāvāt šos produktus tālāk. Par informācijas un saukto PEP um, šo tātad kit piedāvājumu, tad mēs runājam par to, ka ir jābūt skaidrai, nepārprotamai informācijai. Tālāk ceturtajā blokā mēs runājam par lēmumu pieņemšanu, kur mēs runājam par to, ka uh, lietotāji pieņem šos lēmumus, balstoties uz labu informāciju un skaidru informāciju. Tālāk piektais, kur mēs runājam par tādu informācijas bloku, kas tiek eh, vienmēr aktualizēta reizi gadā. Tālāk par sesto informāciju. Par standarta izvēles iespēju, ka katram lietotājam, te runā par tādu standarta variantu, kur runām par kapitāla daļām, kas balstās zinām samazināšanas tehnikām un arī elpotu skaidri nosaka, kādi ir tad arī tehniskie standarti, kas jāvēro. Septītais sūdzības, astotais tātad eh, šo ir iespējams mainīt savu krāju um, produkta pārvaldītāju vismaz reiz piecos gados. Tad mēs nosakam arī tālāk standarta variantu, kurā mēs nosakam izmaksāšanu notiek, notiek visā pensionēšanas vecumā līdz nā, nāves brīdim, bet nosakam atsevišķu, ka 30% var arī izmaksāt jau uzreiz uh, sasniedzot pensionēšanās vecumu. Tātad man ļoti svarīgi, lai PEP produkti būtu skaidri un vienkārši saprotami. Tikai tad mēs varam runāt, ka tiešām tie būs kā Eiropas veiksmes mm, eh, stāsts. Tātad jāpiedāvā nevis vienā valstī, bet visās valstīs, un lai būtu skaidrība, tad ir tiešā jāveido partnerības starp piedāvātājiem. Nu, lūk, un mēs esam panākuši arī šos kompromisus, jāskat lielā saskaņā. Uh, un tos tad, tad atbalsta gan sociāldemokrāti, gan arī SND, gan uh, Aldi grupa un zaļie, tā ka es esmu pārliecināts, ka rītdien mēs arī par to visu nobalsosim. Paldies! Labi, tad tagad uzklausīsim arī Ekonzāles kundzi sociāldemokrātu vārdā. Ja nu, te skaļo kolēģi pateica, tas tiešām ir labs kompromiss. Un es vēlos pateikties Langens kundzei un visai komandai, kas pie šī priekšlikuma ir strādājusi. Paldies arī visiem ēnu referentiem par konstruktīvu pieju sarunām. Esmu gandarīti, ka mūsu galvenajās bažas te ir atrisinātas. Ir ļoti labi, ka mēs precīzi runājam par, kas ir IOVA, tātad mums atbildīgā iestāde, kas certificē šos produktus, un līdz to, ka arī PEP piedāvā arī ar vairākiem variantiem un nodrošina patiesu kapitāla aizsardzību. Ļoti labi, ka mēs nosakām arī esam maksimālo nodevu apjomu un administratīvās izmaksas, ko var iekasēt. Tā kā mēs runājam patiešām pār Eiropas, ja visu Eiropas produktiem, pensiju produktiem, tieši uzsverot šo visu Eiropas raksturu, uh, nu, tas ļoti precīzi ir izcauši ar kompromisu priekšlikumā. Līdz ar to visiem patērētājiem būtu brīvi un vienkārši pieejama informācija, lai viņi varētu balstīt savu izvēli uz skaidru informāciju. Tālāk um, mēs arī nosakām, ka varbūt arī kolektīvo prasību strīdus izskatīšanas kārtība un ka prep nodrošinātiem arī ir iespējams iesaistīt alternatīvās rīcības izskatīšanas kārtībā. Ar šo pre, eh, PEP piedošanu tad mēs PEM piedāvāt eh, tādu produktu, kas spēj uzrunāt arī mobīlos jauniešus, un tieši tā pārnesamība, portabilitāte ir ļoti svarīgs elements, ko mēs šeit uzsveram. Tālāk atsevišķais grozījums, kas skar nodokļus. Tas tagad parādās kompromisā priekšlikumā, Tad tas ir rakstīts tā, lai nepieļautu uh, nodokļu apiešanu. Tad ļoti svarīgi ir ļoti svarīga šī rezidences vieta kā princips. Bet papildus arī trešais pilārs, kur mēs runājam par visu Eiropas pensiju produktiem, kas nevar aizskat pirmo un otro pensiju līmeni. Paldies! Paldies! Tā kā no EKR neviena nav šeit, tad vārds ir Aldija Liboča, arī nav uziets. Labi, tad vārds Denisam Dionam, lūdzu. Nu jā, redz, kā pamainījās, ka mūsu grupa izauga lielāk nekā goja. Nu, šis skan jautājums vienmēr bijis ļoti sarežģīts mūsu grupai. Esmu to iepriekš skaidrojis. Vairāk iemeslu dēļ. Kā mēs uzskatām, kolektīvām pensijām ir jāatbilst visiem buferu prasībām, kuras savādāk arī skar eh, arī arotpensijas un visi citu veidu pensijas, kas ir pēc IOP eh, direktīvai. Tālāk mēs kā grupa nevēlamies, lai šīs individuālās pensijas varētu aizstāt valsts pensijas. Var jau būt, protams, īpašas situācijas, kur nav citu risinājumu, kur tikai, nu, piemēram, pašnodarbinātā situācija, ja, kur ir tikai iespējams vienīgi tātad individuālā pensija, bet valsts pensija, kas faktiski m, mm, pat atsevišķas nozars, tā kā iz, izslēdz Nu, tas nav īsti pareizā virzība. Te ir tomēr jāpieturas pie valsts pensijām, kas ir pieejama visiem. Un arī, ko es jau norādīju Anu re referents sanāksmē. Tas ir vairāk gan tā kā ekon, nevis imko sarunu jautājums. Jo arī iepriekš, protams, mēs imko jau skatījām atsevišķos jautājumus. Es runāju arī eko, um, tātad uh, Sofija Infelti referents šajās jautājumos. Un viņi saka, ka it kā pat arī IMCO par visu ir parūpējušies. Tad, kad ir arotpensijas, pat ja tās nav, nav uzskatāms par individuālo pensiju, jeb to trešo līmeni, tad viņas vienalga sanāk, ka nepakļaujas šiem nosaukumiem par buferu noteikumiem. Un faktiski viņas vēlas, lai mēs kādu nodalītu. Tātad ir atsevišķā daļa, kur mēs runājam individuālajie produkti, un atsevišķa daļa, kas skar tieši valsts pensijas, jeb kolektīvās pensijas. Tātad šis pirmais pīlārs, pirmais līmenis. Nekādā ziņā netiek grauts ar šādu soli papildus piedāvājot šo trešā līmeņa Eiropas mēroga produkts. Nu, mēs redzam, protams, ka zinām, tāda notikuma gaita ir un tāda kā piekāpšanās notiek. Nu, es redzu, ka faktiski referenti ļoti centusies, lai visas garantijas, ko mēs uzsvērām, kas bija mūsu svarīgi mūsu grupā, ja, kas caurskatāmība, šis nodalījums pa līmeņiem, kas ir kurā, kā domāts, un kāds ir garantijas par to, ka nauda nekad nepazudīs. Tas viss tad ir iekļauts. Tādēļ esmu nonācis pie secinājuma ka varam balsot par šo sagatavoto ziņojumu, jo tas skar eh, tātad patērēt aizsardzību. Un tomēr man ir jāpasaka, zinām, tāda, mm, a, a, varbūt tāds tomēr iebildi, ka vispārējais diskusija tomēr paliek spēkā. Ka, nu, galu galā tomēr šīs dziļākās bažas, kas arī bija ekona komitejā, nekur jau īsti nav pazudušas. Es nezinu, vai tas būtu jādara man varbūt kā balsošanas skaidrojums komitejas līmenī, izmanto arī šo iespēju vai vienkārši ierakstot to sēdes protokolā, bet tātad tā vispārējā filozofija tomēr paliek spēkā. Jo daži varbūt būs ļoti pārsteigti, kad goja NGO mēs varētu nobalsot par šo priekšlikumu, bet, nu, tur ir ļoti svarīgi atrunāt šīs nianses. Jā. Paldies! Un vienlaiks arī saprot, ka mums tā kā jāatgriežas. Iesalikungs. Tātad eh, tomēr runās EKR vārdā. Jā, lūdzu. Paldies, eh, vēlētos eh, runāt Bezjosefunga vārdā. Viņš ir pievērsies vairākiem neatrisinātiem jautājumiem pēdējo sarun, pēdējā sarunu kārtas laikā. Un tas atspoguļojas kompromisa grozījumos, kuri gan nesniedz kopainu. Attiecībā uz patērētāju aizsardzību ir panācis nāks progress, eh, tomēr šķiet, ka pastāv eh, risks eh, pārāk daudz regulējumam. Un ir problēmas, kas ir saistītas ar šīm tēmām, kā iekšējais tirgus, un te ir trīs atšķirīgas lietas. Pirmkārt, mēs visi varam piekrist tam, ka ieguvumi attiecībā uz PEP nodokļiem nevar būt lielākie kā pasaušiem produktiem. Un Vācijā pastāv rister, kas ir līdzīgs šim produktam, tomēr tam nav liela panākuma šī brīža ekonomiskajā situācijā. Un galvenie ieguvumi risteram nav tātad, šie kredīti, bet valsts konkrētās un teiktās summas. Un ja šis produkts nedarbojas, kā tas notiek ar PEPA Vācijā, tad iespējams lielākam tirgum būtu iespēja darboties Mm, tādā veidā nebūtu iespējams gūt šos maksājumus. Tad nākamā lieta. Pastāv bāžas par šo programmu, tādā eh, ziņā, ka tā eh, ir eh, dzīvot spējīga maziem un vidējiem apdrošināšanas uzņēmumiem, un šī prasība pievērsties eh, visiem tirgiem piecu gadu laikā radīs eh, eh, tātad, tādas liels nacionālos uzņēmumus, un tas savukārt traucēs Eiropas Savienības kohēzijai. Un tādā pastāv arī bāžas par to, ka daudzi nacionālie uzņēmumi izmantos lietotāju finansējumu investīcijām. Un ja e, šī nauda e, no mazākām e, valstīm nokļūst tirgos, kur ir likvīdākie, tad dalība no trešajām valstīs no tā cienīs, cietīs. Atbilstošie pānti ir 35. komisijas regulējumā un uh, ir bažas par to, ka komisijas priekšlikums neizdosies kā plānots. Kā jūs to redzat, tad eh, nav iespējams eh, diskutēt par visām eh, detaļām, tad, ja visa kopā nedarbojas. Un biznesa kunga lielākās bāžas nav tiktas ņemtas vērā. Te ir drīzāk runa par dažādām detaļām saistībā ar patērētāju aizsardzību. Paldies! Un tagad vairs Elīmoviča kungām. Viņš runās Alts grupas vārdā. Lielas eh, paldies eh, priekšsādātāji no sākuma vēlos pateikties eh, Kolins Langens kundzei par lielisko darbu pie šī dokumenta. Manuprāt, ir bijusi veiksmīga sadarbība, un es domāju, ka mēs varam atbalstīt visus kompromisus, kas ir panākti. Eh, balsojot eh, rīdo, rītdien, mēs ekona komitejai eh, raidīsim spēcīgu signālu. Ir dažas lietas, ar kurām vēlos norādīt šī maksimālā portabilitāte patērētājiem tādā ziņā, ka PEP var atvērt vienā dalībvalstī un pēc tam PEP produktus pārnest uz citu dalībvalsti, kur viņi patērētāji dzīvo vai strādā. Un to ir iespējams arī izmantot divās līdzīgās daļās. Uh, Un tad uh, ir skaidrs, ka šīs lietas ir uh, ļoti svarīgas uh, manai uh, grupai, un, protams, uh, ka uh, būs jāpielāgojas uh, PP prasībām nacionālā līmenī, bet uh, tāpēc ir sniegti pieci gadi, lai to izdarīti. Uh, tad attiecībā uz uh, to, ka patērētāji varēs uh, nomainīt tie produktus piecu gadu laikā, ja uh, PP uh, sniedzējs uh, nevarēs uh, viņiem uh, piešķirt uh, šādu sādaļu uh, citā uh, Eiropas Savienības dalībvalstī. Uh, Eh, viņi piecu gadu laikā varēs pārdomāt eh, savu investīciju stratēģiju, vai eh, tā atbilst viņu vajadzībām regulāri, un tad attiecībā uz Eiropas lomu tā ir stiprināta, un ir dots uzdevums atsaukt tos PP, kas nav saskaņā ar mūsu prasībām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, tāpēc, ka Eiropas joprojām ir pilna ar bankām, kuras īsti labi nedarbojas. Un ja e, mēs kaut ko e, radām Eiropas Savienības e, līmenī, tas ir kārdinājums dažām bankām citur izsniegt sliktos kredītus. Tāpēc mēs aicinām nacionālās iestādes sadarboties ar Eiropā, pārbaudīt, vai PP sniedzēji ir pietiekami nopietni PP produktu nodrošināšanā. Eh, un šie eh, produkti eh, nozīmē arī lielāko patērtāju aizsardzību. Ir jābūt plašākai informācijai pirms pēpa pasūtīšanas. Kopumā Alda ir apmierināta ar to, kā darbs ir virzījies. Un es domāju, ka rītdien mēs varēsim atbalstīt kompromisus. Paldies, un tagad šāds kundze lūdzu. Kungs, lūdzu. Paldies, ka beidzāt devāt man vārdu. Vēl tos pateikties. Uh, referentēji par veikto darbu. Eh, pie šī dokumenta eh, paldies par labo sadarbību ar visiem mēnu referentiem. Kas attiecās uz kompromisa grozījumiem, varu teikt, eh, kā jau tikai norādīts, mēs tos visus atbalstām. Šī PEP iniciatīva, ko ierosina komisija, kopumā ir labs priešakums E, tas e, mudina Eiropas e, pilsoņus investēt privātajos investīciju produktos, tomēr, lai šie produkti būtu veiksmīgi realitātē. Tam ir jābūt pārobežu dimensijai, ir svarīgi, lai tie būtu viegli pārnesami. Mm, patērētājiem ir viegli jāsaprot lietošanas informācija, un mums ir jāapzinās, ka šis ir brīvprātīgs eh, pasākums, un eh, tas nekādā eh, veidā neaizstās pastāvošās pensijas. Mm, tā ir tāda ilgspējīga iespēja. Un tas ir kā risinājums patērētājiem, viņu pensiju ietaupījumiem mm, salīdzinot ar e, citiem pensiju fondiem, kas ir pieejami tirgu mūsdienās. Tā kā Līdz ar to eh, domāju, ka mums ir izdevies izveidot eh, līdzsvarātu, līdzsvarotu ziņojumu, kurā eh, ir iekļautas dažādas bažas un atrisinātas, un tas ir ļoti veiksmīgs. Paldies! Un tagad vārds referentē lūdzu. Ja jums ir kas sakāms? Nezinu. Es domāju, ka viss jau ir pateikts, un es priecājos, ka rīt mēs uh, varēsim visu pabeigt ar plašo politisko grupu piekrišanu. Paldies, tikai tiešām rītdien eh, par šo dokumentu balsosim. Un līdz ar to varam ķerties eh, pie mūsu nākamā darba kārtības eh, punkta, kas ir kompromisa grozījumu izskatīšana dokumentām par dolējo produktu kvalitāti vienotajā tirgu. Dodu vārdu referentei. Senhelaus kundzei. Priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka es jūs varu informēt par eh, to, ka šis eh, dosie ir nokļuvis pēdējā fāzē. Tas ir sagatavots un par to būs balsojums pirms vasaras brīvdienām IMKO komitejā attiecībā uz iesniegtajiem grozījumiem arī no lauksainiecības komitejas, kuru bija atzinums. Vēlētos pateikties Nikolava kungam, iesniedz 25 kompromisa grozījumus, par kuriem šorīt notiek diskusijas ar ēnu referentiem. Un es domāju, ka vairumā no šiem jautājumiem mēs varam vienoties. Un galvenokārt es vēlos pateikties kolēģiem par izcilo sadarbību. Es neiešu cauri visiem grozījumiem detalizēti, tāpēc ka ziņojums ir ļoti plaša. E, tajā ir uzskaitītas e, komitejas e, darbības. Tur ir dažādas rekomendācijas iekļautas, tomēr es nosaukšu dažas lietas. Pirmkārt, es priecājos par to, ka tikai iekšējā tirgu nu, tātad tiek šeit pārdoti vienādi produkti Tātad šobrīd notiek diskusija par to, kāpēc atšķirās eh, kvalitāte vieniem un tiem pašiem produktiem, ko ražo eh, viens uzņēmums. Ir dažādi objektīvi faktori, un kurā brīdī eh, tas viss kļūst par patērētāju maldināšanu. Eh, šobrīd eh, cilvēki vēlas, eh, lai būtu visā Eiropas pārbaudas, balsoties uz vienu to pašu metodoloģiju, tāpēc, ka par spīti uh, atsevišķiem uh, divējādās kvalitātes gadījumiem nacionālā līmenī uh, mums joprojām pietrūkst visā Eiropas datu par šo parādību, līdz ar to ir vajadzīgi salīdzināmi dati no nacionālajām iestādēm. Ir jāiesaist arī patērētāju organizācijas un eh, tām ir jānosaka atbilstoši apstākļi šādai testēšanai. Es eh, ceru, eh, ka mūsu komitejas pilotu projekts šajā ziņā palīdzēs. Un mēs ziņojumā runājam arī par pastāvošo juridisko ietvaru patērētāju aizsardzībai. Tādos gadījumos, kad nav bijušie pozitīvi rezultāti, Mm, tāda e, e, cita e, likumdošana, kas ir spēkā negodīgas komercprakses direktīva, uzlabojumi ir atbalstāmi ar dažiem kolēģiem. Mēs diskutējām par to, vai ierosinātās izmaiņas sastajā pantā ir pietiekams un vai tās būs realizējams. Ņemot vērā to, ka ir vajadzība pēc juridiskās noteiktības, būtu labāk, ja būtu uh, saraksts uh, ar uzskaitītām uh, banku praksēm, piemēram. Vajadzētu izvēlēties no tādas situācijas, kad likumdošana ir teorētiska, tāpēc, ka īstenojošās iestādes nezinās, kā darboties praksē. Tas savukārt novestu pie uzticības trūkuma godīgai praksē iekšējā tirgū. Un mēs arī eh, runājam eh, par netarifu barjerām eh, tirzniecībai. Mums vajadzētu runāt par visām praksēm iekšējā tirgu, kas ierobežo patērētāju izvēli. Un svarīgi ir arī tas, lai būtu lielāka iesaiste ražotājiem attiecībā uz viņu pašu preču zīmēm un viņu mārketinga metodēm, ir vienošanās eh, par eh, to, eh, ka bez pārtikas vajadzētu sākt ievākt datus arī par nepārtikas produktiem. Un noslēgumā vēlētos teikt, ka mana kolēģe, kur man sēž līdzās, jūs informēs par atzinumu. No Sabiedrības veselības komitejas. Lielas paldies! Un tagad ēnu no referentiem vārds. Tautas partijas vārdā. Parekungs, lūdzu. Paldies, Stefanečs kungs. Vēlos eh, pateikties eh, referentai eh, par šo darbu un par atvērtību Eh, strādājot pie kompromisa grozījumiem, tāpēc, ka ir svarīgi panākt vienošanos, es eh, arī novērtēju sadarbību starp dažādām politiskajām grupām. Tāpēc, eh, ka šīs ziņojums tik tiešām ir ļoti svarīgs un ir vajadzīga kopīga izpratne, tas ir ļoti svarīgi šajā gadījumā. Un es arī vēlētos uzsvērt to, ka Mums ir e, jāatrisina e, patērētāju organizāciju loma, tad otrkārt ir jāuzlabo nacionālo e, regulātoru darbība, un treškārt Visvarīgākais mums ir jāpiemēro kopīga metodoloģija attiecībā uz apsvērumiem, kas saistās ar divējādu produktu kvalitāti, ne tikai pārtiks produktiem Eiropas tirgu. Mūsu tautas partijas grupa vēlētos koncentrēties uz Eh, šo, eh, eh, šī jautājuma būtību, un līdz ar to mēs lūdzām mm, referentam nepievērsties Iepakošanas jautājumam tas ir pasvars jau saprotams. Mums tiek tiešām ir jārunā par vissvarīgāko ir jāņem vērā ražotāji un iespējams arī daži vairumtirgotāji, jo ir skaidrs, ka daži no viņiem eh, ne, neuzvedas atbilstoši mūsu iekšējā tirgū. Un es eh, domāju, ka galu galā kompromisa, kompromisi kopumā ir eh, vispiemērotākie. Un procedūra, ko ierosināja referents, mūsuprāt, ir pieņemama. Un es domāju, ka Eh, mēs eh, gal galā nonāksim eh, pie veiksmīga risinājuma šim ziņojumam. Paldies EKR e e vārdā. Sulīka kungs, paldies! Mēs tikāmies ar Austrum Eiropas lobiju, runājot par šo failu. Tātad, Eh, ir eh, ēnu referenti no eh, Slovenijas, Slovākijas, Čehijas, Bienkovskas kundze no Polijas, ir atbildīgā no komisijas, un es domāju, ka tā ir tāda mm, pieņemta problēma Austrum Eiropā. Mēs pilnīgi noteikti zinām, ka šis, šī problēma ar divējādas kvalitātes precēm, par to ir jārunā ir e, jāinformē e, patērētāji par viņu izvēlēm, tāpēc vajadzētu publicēt e, testu rezultātus, vajadzētu labāk īstenot, veikt īstenošanas darbu dalībvalstīs, ir jāmanās ar parāprakses piemēriem, ir jāstrādā ar patērētāju organizācijām. Tomēr no otras puses. Nevajadzētu patērētājus pārvērst par tādu kā uh, Uh, mm, mm, mm, neko nezinošu aitu baru. Mēs uh, nevaram atrast uh, vienošanos par to, vai problēma ir ašarīgu pārtiks produktu kvalitātes tātad, tirgošana, kas īsti ir problēma. Mums ir jāzina, ja produktam ir zemāka kvalitāte, tad tas parasti ir lētāks. Un tas nozīmē to, ka daži no kompromisa grozījumiem ir pretunā viens ar otru. Uh, Eh, ir eh, minēta eh, nepieņemama diskriminācija, tad ir savukārt ir uzskaitīti pamatoti iemesli atšķirīgam preces saturam. Tad 21. grozījums, tur ir runa par melnajiem sarakstiem, šīm te praksēm, par kurām runa Sehenovs kundze, un, manuprāt, tas ir ekstremāls risinājums. Visām šīm pretrunām ir viens kopīgs skaidrojums. Pirmkārt, mēs īsti nezinām par eh, cik daudz produktiem, kuriem ir atšķirīga kvalitāte, ir runa. Eh, tādā vidēji izmēra valstī eh, varētu būt atšķirīgs produktu skaits, un šis priekšlikums tika iesniegts tāpēc, ka bija iespējas par to, ka šie sliktāks kvalitātes produkti ir svarīgi Eiropas Savienībai. Tomēr ir citi piemēri kas eh, pierāda, ka šis pieņēmums ir nepareizs. Eh, pat eh, rietumvalstu tirgu var atrast dažādas kvalitātes produktus. Piemēram, veļas pulverī Vācijā ir chlorīns, bet Francijā tajā ir iekļauts amonijāks. Ir atšķirības starp Itālijas un Vācijas picām. Otrakārt, mēs nevaram. Uh, Eh, eh, nošķiet tādas eh, potenciāli negodīgas komerces prakses no likumīgām atšķirībām ražošanā vai arī atšķirībām gaumas izjūtā, piemēram, cukurs vai glikoze. Tātad sodīt kādu par to, ka viņš cukuru vietā izmanto glikozi, tas nebūtu pareizi. Tad mums nav rezultātu par uh, Um, kopīgu testēšanu balstoties uz vienu to pašu metodiku. Un uh, mums uh, pilnīgi noteikti vajadzētu nogaidīt uh, šos rezultātus no šiem testiem, un tad visi ierosinātie uzlabojumi ko ierosina komisija, piemēram, testēšanas vai pilotē projekts, kopīga metodika, instrukcijas dalībvalstīm stiprināt mm, divējādas kvalitātes gadījumā mm, likumdošanu. tas eh, viss joprojām nav īstenots, eh, tāpēc, eh, ka nav bijis pietiekami daudz laika to pārbaudīt praksē. Tomēr mums ir jābalso par šo rezolūciju jūlijā, pirms būsim saņēmuši kopīgo testu rezultātus. Un tāda negodīgas komercprakses direktīva tiek pārskatīta. Un līdz ar to es vēlētos ierosināt, eh, koncentrēties uz to, ko mēs varam reāli pārvaldīt. Eh, nevajadzētu vienkārši aicināt uz izmaiņām eh, likumdošanā, pirms neesam saņēmuši konkrētu informāciju un faktus. Es saprotu šo vēlmi sniegt mūsu pilsoņiem ātras risinājumus, tomēr esmu satraucies par to, ka šajā gadījumā ātrā risinājuma nav un varētu būt negatīvas sekas attiecībā uz augstākām cenām, ja mēs piespiežam ražotājus Eh, sniegt eh, eh, viens un tos pašus produktus austrumu tirgu kā rietumu tirgu, tad cenas uzreiz būs augstākas. Likumdošana ir jāpielāgo šai problēmai. Nevajadzētu vienkārši sniegt kaut ko tādu, kas labi izskatās. Paldies! Thank you very much! Paldies! Aldis vārdā Dita Harancova, bet Slēmeviškungs runā viņas, runās viņas vārdā. Paldies! Jā, es nolasīšu runu, ko Dita man iedeva. Pirmkārt, viņa saka paldies referentē par eh, ļoti labo darbu šajā jautājumā. Mums ir ļoti labs priekšlikums un kompromiss grozījumi. Viņa saka, ka lielākā daļa kolēģi, ēnu referenti ļoti labi strādājas. Mēs varam atbalstīt eh, lielāko daļu no viņiem. Pamatojot šiem kompromisiem, gribētu teikt, ka mums būs uh, visaptverošs ziņojums eh, par devējādas kvalitātes produktiem. Ādas vārdā mēs jau esam iznieguši komentārus par eh, teksta variantiem. Lielākā daļa bāžu attiecas uz ziņojumu daļu, kur runa ir par komisijas likumdošanas priekšlikumu, kā attiekties pret patērētājiem. Un uh, Tas ir pirmais tās gadījums, kad tas ir aprakstīts Eiropas Savienības likumdošanai. Es uzskatu, tas, ko komisija iesaka, ir adekvāti tam, ko arī mēs aicinām darīt. Tas uh, izvirza kvalitātes jautājumu, un tam ir arī iemesli. Ziņojums, uh, ziņojumā referente uh, pievērš uzmanību pirmajam pielikumam un iesaka pievienot melno sarakstu negodīgā tirdzniecības praksē. Manuprāt, šis ieteikums eh, nav pilnībā konsekvents, eh, neatbilst citām daļām, kur mēs runājam par vietējiem reģionāliem atšķirībām starp eh, identiskiem produktiem, kā nepieņemam praksi. Saskaņotības dēļ referentā mēs gribam redzēt dažas daļas pārformulētas, nevis vajadzētu aicināt melno sarakstu sastādīt, bet tā kā es sapratu, eh, to arī dažas grupas saskata līdzīgi. Un vēl pēdējais punkts, es gribētu komentēt arī Eiropas komisijas eh, priekšlikumu, ko tā izteica pagājušajā nedēļa par pārbaudīt šos produktus. Ir vēl viens praktisks solis, kā rīkoties ar eh, dažādu sastāva produktiem to vajadzētu tiešām praksē pārbaudīt pēc iespējas ātrāk, lai noslēgumā nodrošinātu Eiropas Savienības līmeņa uzraudzību, ko varētu īstenot nacionāla līmenī. Gribētu pieminēt arī, ka personīgi atbalstītu ekvivalentu metodoloģiju līdzvērtīgu, lai to varētu arī attiecināt uz visa veida produktiem. Lielas paldies, paldies, un tagad gojas vārdā Mastelkas kungs nav klāt. Un zaļo vārdā Šauca kungs. Jā. Paldies, priekšādātāja Šautas kungs. Gribētu teikt paldies uh, referentē par viņas tiešām lielajiem centieniem, lai sagatavotu kompromisu grozījumus. Un uh, viņa ir mēģinājusi apkopot ļoti atšķirīgus viedokļus par šo tematu, kas attiec uz mūsu grupu, Kompromisa grozījums ir ļoti līdzsvarots, un tur ir eh, pieminēt galvenie jautājumi, ko vajadzētu risināt, ja mēs runājam par divējādas kvalitātes produktiem. Mums lielākā daļa no kompromisa grozījumiem ir pieņemami, mēs labprāt tos pieņemsim, bet mēs vēlamies 7a kompromisa nevielu izmaiņu. Mēs gribētu consumer regional preferences, lai tas tiktu svītros no kompromisa teksta. Šie kritēriji, tos ir ļoti grūti definēt, un raugoties uz praktiskiem pasākumiem, tas varētu kļūt par šķērsli caurskatāmam veidam, kā risināt šo jautājumu par pārtiks produktu problēmām. Un kompromisa grozījumā 16 jūs atbalstāt, mēs atbalstām arī pēdējās daļas maiņu. Mēs gribētu tādu stingrāku formulējumu, kā Eiropas Savienības uzraudzība ir vajadzīga, jo, jā, šis uzraudzība, es baidos, ka tas neko nepanāks nekādas pārmaiņas nākotnē. Mēs patiešām aicinātu ieviest īpašu nodaļu, kas eh, monitorētu, pāraudzītu, pārbaudītu metodoloģiju un iespējams rīkotos, ja nebūtu atbilstības. Mums vissvarīgākais ir eh, saglabāt atsauci uz pirmo pielikumu. Kompromiss grozījums 21 un mēs nepiekrīstu prasībai mainīt to tādā veidā, ka atsauce uz eh, pirmo pielikumu tiktu dzēsta. Paldies! Paldies! Un EFDD vārdā Ivaskeviča kungs, bet, laikam, Marko Zulo runās viņa nē. Tas nozīmē, ka mēs varam pāriet pie citiem deputātiem. Borzānas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlētos teikt paldies referentiem par ļoti labo sadarbību šajā dokumentā, ir ja īpaši paturot prātā par pārtiks produktu kompetenci. NV komitē mēs esam panākuši spēcīgus kompromisus par būtiskiem jautājumiem. Es vēlos uh, nosaukt galvenos punktus, uh, kas ir uh, galīgos kompromisos. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka devējādas kvalitātes produkti eksistē, un tas ir tieši saistīts ar to, kā darbojas vienotais tirgus un patērētie uzticība. Tas viss prasa risinājumu Eiropas Savienības līmenī. Kompetencās iestādes nav bijušas spējīgas risināt devējādas eh, kvalitātes jautājumu pašreizie likumdošanas ietvarā, tādēļ, ka dažādi ierobežojumi ir īpaši tādēļ, ka nav likumā paredzētas normas un teritoriāli ierobežojumi. Tādēļ mums ir vajadzīgs mainīt Eiropas Savienības likumdošanu un to atbalsta visas politiskās grupas NV. Mums ir jāmaina pielikums, kur runa ir par negodīgu tirnacības praksi un šī direktīva. Mūsu atzinums aicina arī šeit risināt galveno likumdošanu, lai ieviestu ļoti skaidrs noteikumus par to, kā marķēt divējāda uh, kvalitātes produktus. Nevajadzētu būt nekādām atšķirībām kvalitātē un arī uztura vērtībā. Izņemot, ja atšķirības varētu attaisnot ar likumīgu pamatu, piemēram, izmantojot vietējās izēvielas, tāpat arī jāņem vērā arī nacionāla likumdošana un vietējiem mērķi. Arī produktu marķējumam tam ir jābūt skaidri norādītam, ja ir atšķirības starp uh, tiem pašiem produktiem dažādās dalībvalstīs. Envi tāpat arī aicina vienkārši piekļu, piekļūstamu reģistru ieviest divreiz kvalitātes produktiem, ko vajadzētu ieviest Eiropas Savienības līmenī. Mēs aicinām brīvprātīgu reģistru visiem produktiem ieviest. Tas varētu saškatāmi sniegt informāciju par šiem produktiem. Komisijai vajadzētu izveidot direktorātu eksistējuši Eiropas Savienības aģentūru ietvaros, kas eh, varētu nodrošināt eh, pārbaudas ražotnēs un uh, ieviest korekcijas ražošanas plūsmā, ja tādas ir nepieciešamības un ja ir kaut kāds aizdoms. Komisijai vajadzētu tāpat arī identificēt visus faktorus, kas uh, rada fragmentāciju kopējā tirgu patērēt organizācijas un ražotājiem vajadzētu palielināt informācijas iespēju par divās kvalitātes produktiem. Mēs NV komitejā balsojam trešdien. Kā jau teicu, visi šie punkti tos atbalsta visas politiskās grupas un uh, saskaņā ar kompetenci es ceru, ka būs uh, liels atbalsts arī IMKO komitejā šim dokumentam. Paldies! Paldies, Korina Langenes kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu kolēģis Rožas Tūnas vārdā runāt. Viņa slimašīna ir nokavējusies, viņa savu atzinumu man atsūties angļu valodā. Pirmkārt, es vēlētos uh, pateikties Senhalovas kundzei par to, ka viņa iesaistīties šī jautājuma risināšanā, ka sastādījusi ziņojumu, tāpat arī visiem ēnu referentiem par uh, izratu interesi par šo jautājumu. Uh, tagad par konkrētiem punktiem gribētu aicināt kolēģis no citām dalībvalstīm. Tāpat kā no Austrum centrāla Eiropas valstīm arī būt aktīviem šajā jautājumā, arī citām valstīm kopēju nostāja par to, ka pastāv problēma patērētā, tas neatiec tikai uz patērētājiem vidus un uh, Austrum Eiropā. Jautājums ir, da, nozīmē daudz vairāk nekā tikai sašķotības starp austrumiem un rietumiem. Tas ir saistīts arī ar piegādes ķēdi. Uh, tā ir negodīga tirniecības prakse. To jūs redzat arī Prāgā, bet to var arī atrast Rietumu Eiropā, kā piemēram Portugālē vai Frontē karalistē. Un lielākā daļā šo gadījumu neko, tas nav saistīts ar patērētāju preferencēm par galveno jautājumu par to, kā risināt eh, likumīgā veidā, kas eh, nodara daudz neskaidrību patērētājiem, ir eh, šeit runa par sesto pāntu par negodīgu tirdzniecības prakses direktīvā. Esmu pārliecināta, ka šīs pāns vien neatrisinās problēmu. Man šķiet, ka vēl ar vienu būs ļoti sarežģīti no dalību valstu kompetentiem iestādēm, jo tām būs jāveic vienmēr pārbaudu no gadījumu uz gadījumu. Tādēļ mums vajadzētu izveidot tādus vienkāršus noteikumus, lai visur varētu būt produktē pašā kvalitātē. Un, ja kāds vēlas piedāvāt zemās kvalitātes produktus, tam jābūt skaidri marķētam. Paldies! Paldies! Un tagad noslēgumā pospešīju kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Runāšu kā deputāts, gribu atba atbalstīt eh, referenti, viņi izdarīs vienkārši neticam darba apjomu. Un rīt būs balsosim par ļoti sabalansētu atzinumu. Paldies, ka pieņemāt arī manus grozījumus, ko es iesniedzu kā pastāvīgais deputāts. Un uh, eh, augsto vērtēju, jo lielākā daļa no maniem grozījumiem tiešām tikuši ņemti vērā. Uh, Tas ļoti reti tā notiek, un es uzskatu, ka šī, šis ziņojums sniegs ieguldījumu risinājuma rašanā šie ļoti svarīgā jautājumā. Negribu šeit izteikt apsvērumus. Tas nav tikai tā saucamā jauno dalību valstu jautājums vidus Eiropā un Austrum Eiropā, bet visu dalību valstu jautājums. Tas tāds plašāks jautājums, gan arī Čehijas republikā to ir jārisina, jo Eiropas Savienības imidžs tiek, tam tiek nodarīts kaitījums, ja parādās šādi divējādas kvalitātes produkti. Gribu atbalstīt šo Eiropas integrācijas eh, panākumus eh, Čehijas republikā, un eh, es domāju, ka 18. kompromiss ir ļoti labs, jo mēs mēģinām šeit ļoti skaidri definēt, kas ir divējāda kvalitāte, jo definīcija oriģināla tekstā nav pietiekama laba sākotnējā tekstā. Domāju, ka šī jaunā definīcija sniegs iegūtījumu risinājumu, un esmu ļoti apmierināts, ka kompromisā numur 14 eh, referente runā par lomu, kas ir arī patērētāja organizācija, ko tās var spēlēt. Arī ir ļoti svarīgi iesaistīt nevalstiskās organizācijas patērta aizsardzībā. 11. kompromiss arī ļoti būtisks, tur ir runa par uh, pārobežu aspektiem, jo daudz no šiem jautājumiem patiešām ir pārobežu jautājumi. Un uh, tikai vienas iestādes, uh, iestādes dalībās iestādes, ne, ne, vienas pašas nevarēs uh, rast risinājumu. 17. kompromiss noregulē vēršas pret negodīgu tirzniecības praksi. Tāpat kā referente, es arī vēlos uzsvērt, ka divējādas eh, kvalitātes preces, tas ir jāņem vērā arī nekodīgas tirniecības eh, prakses dokumentos, tam ir jābūt pirmajā pielikumā. Patērētāji apzinās faktu, ka šādas prakses, prakses ir nelegālas kur mums ir atšķirības mūsu atzinumā, ir jautājums par vai direktīvai vai regulē vai būtu piemērots variants, bet paldies uh, referentē par viņas darbu, un es domāju, ka tas sniegs iekodījumu, lai mēs rastu risinājumu. Paldies, un noslēgumā iespēja atkal izteikties uh, referentē. Pirmkārt, es gribētu teikt paldies visiem kolēģiem par uh, komentāriem. Protams, es apzinos faktu, ka atzinumi ir atšķirīgi, tie atšķīrās, tad no paša sākuma mums ir tādi pietuvināti atzinumi, tie piet, šie, šie viedokļi pietuvinājās un esam gatavi jūlijā balsojumam un vēlreiz gribu teikt paldies visiem. Paldies! Balsojums būs. Uh, nākamajā sanāksmē jūlijā un labu veiksmi ziņojumu pabeigšanā. Tas nozīmē, ka mēs varam pāriet par nākamā darba kārtības punktu. Un uh, tur runa ir par uh, atzinumu projektu par vispārīgo budžetu 2019. gadam. Tur Saļīmoviča kungam ir iespēja izteikties kā referentam, lūdzu. Paldies! Tad jūs iepazīstināšu ar šo sagatavotu atzinumu projektu, un vēlāk arī varam sākt jau arī diskusijas par 19. gadu budžetu. Un tad tieši runāt jau par tiem aspektiem, kā mēs redzam iekšējā tirgu. Jau kā arī Vočakungs iepriekšējā reizē, kad arī bija pie mums, mēs pārnājām šīs lietas, tad mēs arī vienojamies, ka sagatavosim atzinumu, lai būtu ļoti skaidrs un precīzi uzrakstīts, kā mēs redzam uh, daudz svarīgs jautājums. Un, lūk, arī precīzāk iepazīstoties ar šiem jautājumiem, mēs esam noformulējuši šādas lietas. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi, kad arī iekšē tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība tiek skaidri nostiprināta Eiropas Savienību palitāšu lokā un atspoguļos budžetā. Un papildus arī ņemot vērā IMCO nostāju budžeta jautājumos, mēs redzam, ka 2,3 eh, palielinājums ir uh, uh, saistībās un 2,4 attiecībā, kur ir apropriācijas. Tālāk, kur ir šīs saistības uh, apropriācijas, apra, tātad muļķa savienībai. Tad jūs zināt, ka arī rītdien mēs tieši runāsim par to, lai mēs nosakām uh, elektroniskās sistēmas pilnīgo ieviešanu vēlāk nekā sākotnēji plānots un pilnībā neatteiktos vēl no papīra izmantošanas, kas bija plānots no 25. gadām. To mēs jautājumu izskatīsim rītdien. Šis faktiski ir absolūti prioritāris jautājums mūsu komitejai. Lai mums nebūtu vēlāk kaut kad atkal jāatgriežas vēl pie šī jautājuma pēc diviem, trim gadiem. Tādēļ vēlos atgādināt, ka ir ļoti svarīgi, lai elektroniskās procedūras, kas ir plānotas, tās tiktu ieviests iespējami salaicīgi. Galu galā tas ļoti pozitīvi ietekmē tirzniecību, brīvu preču apriti. Un uh, mēs samazinātu administratīvo slogu. Uh, Tālāk man satrauc gan atbalsts samazinājums patērētāju programmām. Es saprotu, ka faktiski jau daudz tas uh, nepārsteigts, bet, uh, nu, kādā ziņā šeit nepietiekami piešķirt līdzekļi īpaši, kas kā tiesaic darījums. Tad es gribu dzirdēt no komisijas paskaidrojums, kādēļ noteikti samazinājums tiks un svarīgai politikai. Tālāk. Esmu arī sagatavojis rinkopu par kosmas programmu. Uh, un atbalstu maziem vidiem uzņēmumiem. Mani kolēģi jau iepriekš norādīja, ka ir samazinājums par 20%. Bet vēlāk, sam, salīdzinot, mēs redzam, ka, ka samazinās faktiski tikai vēl neizmaksātā maksājuma daļa. Un tas ir tas svarīgākais, ko es gribēju tieši nodot kā vēstījumu budžeta komitejai savā savā atzinumā. Es labprāt gribētu arī, protams, dzirdēt vēl kolēģu viedokļus. Es, protams, gribu kopā ar kolēģiem strādāt, sagatavot skaidru atzinumu, kas precīzi atspoguļo IMCO komitejas viedokļus par 2019. gadu budžeta projektu. Paldies! Tūns kungs, bet es sapratu, ka, kad uh, te izteiksies Šefena kungs. Jā, nu Tunskundze nevarēja ierasties, līdz to es viņas vietā izteko, izsakos. Paldies referentam par sagatavot atzinu projektu. Ļoti labs startpunkts mūsu diskusijām. Mums jāpasakam skaidri. Iekšējais tirgus ir viens no Eiropas lielākajiem sasniegumiem. Un, lai tas labāk darbotos, un līdz to līdzekļu tērēšanu šim mērķim, ir noteikti pamatots investīcijas, ieguldījums nākotnē. Šeit es varu noteikti papild, piekrist un papildus. Arī gribētu dzirdēt no komisijas, tādēļ maksājuma apropriācijas iekšējām tirgus pārvaldībai ir mazāks nekā tas bija pirms šogad. Manuprāt, tieši pārvaldības instrumenti ir ļoti būtiska budžeta pozīcija, jo tādā veidā tas tieši liek spiedienu uz dalībvalstīm un liek tām labāk ieviest vienotā tirgus noteikumus es tieši es pa, ierostātos par budžetu palielinājumu šim uzdevumam. Tāpat manicē, ko tad, eh, kas bija iekšē tirgus fórums. Nu, to mēs izdomājām, tas ir kā pilotprojekts. Mēs redzam, ka faktiski gan vēlāk parlaments tika atstumts no projekta īstenošanas. Tādēļ man interesē, vai kaut kas vispār notiek. Šis projekts ir izdzis vai tomēr notiek. arī atbalstot tos pilotprojektus, kas plānot nākošajam gadam. Īpaši tas, kas ir par eh, produktu kvalitātes, jeb eh, raksturu eh, rādītāju atšķirībām, lai gan tie tiek pārdot kā vieno, vieni produkti dažādās valstīs. Tas ir tas pats gan mans priekšlikums, gan arī Vaiders kundzes priekšlikums. Tālāk Belārkomī iesauc arī par maziem vidiem uzņēmumiem un par turisma pakalpojumu kvalitāti, ko iesniedz Andrejans, Andrejās Švāps un Marinēs Kukungs. Uzskatām tie nozīmīgi priekšlikumi, kas spētu uzlabot labāk viekšanai vienotā tirgus darbību un uzlabot patērētā tiesību aizsardzību. Paldies tālāk sociāldemokrātu vārdā. Skarpīnī kundze. Paldies, paldies arī referentam. Te ir iekļaut tiešām svarīgākie punkti attiecībā nu, uz iekšā tirgu un tā darbību. Es vēlētos uzsvērt dažas lietas, un arī, protams, iesniegšu savus grozījumus. Labāk informētība ir piekļuve informācijai. Lai arī mums būtu skaidrība par tirgu. un par nekaitīgumu, tiešām produktu nekaitīgumu, jeb drošumu. Tādēļ noteikti vajadzēs vēl papildus naudu tieši novirzīt informācijas kampaņām. Bieži vien tomēr iedzīvotājiem trūks informācijas par savu tiesību aizsardzību. Ienodrošina labāk patērtiesību aizsardzības rīcību politiku. Tālāk mums ir jāskatās uz digitālo tirgu. Tur tieši vajadzētu piešķirt papildus līdzekļus, nevis samazināt. 303,01, kas ir uh, patērētāja tiesība aizsardzības, mēs redzam, ka 2019. gadā ir piešķirt papildus līdzekļu, bet tam vajag vēl vairāk līdzekļus, jo te ir uh, vairāk tieši domāts par konkurētspēju mm, mazo video uzņēmumu starpā. Parādās arī jauni uzņēmumi, Un ja mēs saglabājam tikai līdzšinēju finansējumu apjomu, tad mazie video uzņēmumi īstenībā spiest pārdalīt naudu un līdz to kāds iegūst mazāk. Tātad tieši uzņēmējdarbības veicināšanai vajadzētu papildus līdzekļus, lai nodrošinātu arī to pie, es, MVU piekļuvi tirgumu. Jā, ir bijuši bieži šīs sūdzības tieši, ka ir grūti iekļauties tirgu. Un arī 2020 Eh, trīs budžeta pozīcija, kas ir mikro uzņēmumi. Tur vajadzētu noteikt papildus līdzekļus. Lai nodrošinātu nepieciešamo kapitālu. Jo no nu, šiem mikro uzņēmumiem ir ļoti grūti. Paldies! Tālāk ir jānokungs. Paldies! Jā. Paldies eh, Saļamieviču kungam, paldies Dalton kungam par jūsu darbu. Dalton kungs arī norāda, ka vienotais tirgus ir viens no Eiropas lielākajiem sasniegumiem. Un tieši tā attīstība ir būtiska Eiropas ekonomikas izaugsmē. Man liekas, mums ir jāspēj pielāgoties digitālajām pārmaiņām, digitālajai revolūcijai, un tam ir jāatspoguļos kā prioritāte arī budžetām. Tāpat arī mans kolēģis norāda, ka tieši veselība un vide ir ļoti svarīgi aspekti vienotā tirgus pabeigšanai, un Daltona kungs uzskata, ka tas ir pelnījis uh, centrālo vietu imko darbībā. Un noteikti jāatspoguļo kā prioritāte arī budžetām. Tālāk uh, Savienības muitas kodeks ir būtisks uh, vienotā tirgus instruments, un tam jāpiešķir nepieciešamais finansējums, lai nodrošinātu to patrievas darbību un uh, sadarbspējīgu IT platformu attīstīšanu. Tāpat arī muitas procedūras um, īstenošana. Tas ir ļoti svarīgi tās attīstīt, un tādā ziņā Daltona kungs ļoti priecīgs, ka tas ir iekļauts šeit atzinumā. MBU ir mūsu ekonomikas sasins, un līdz to Daltona kungs atbalsta uh, papildus finansējumu kosmi programmai. Uh, Un visbeidzot, Altona kungs norāda, ka mums ir um, jādzīz, jādzīmē fiskālās e, atbildības ievērošana, un tā kā ļoti ierobežoti līdzekļi, tad, protams, ir jāskatās, ko varam saprast, ka ir jāatņem atkal citām pozīcijām budžetām. Paldies! Tālāk goja. Vārdā neviens laikam neizteiksies, zaļo arī neviens pārstāvis nav uz vietas. Markus vēl vēlties, ko teikt? Nē. Tad līdz to esam izskatījuši, devuši vārdu visiem. Jūs vēlaties teikt galavārdus? Jā, paldies visiem! Protams, ņemsim vērā, un tādā jūs redzēsiet arī precīzi savu atspoguļumu jaunākā teksta versija ar grozījumiem. Labi, līdz to grozījumu aicinām iesniegt līdz 26. jūnijam pulksten 12. dienā. Un grozījums izskatīsim 11. jūlijā. Tālāk nākošais darba kārtības atdoms un vēl pirms tam. Došu vārdu Predokungam. Viņš pastāstītu par trilogu virzību attiecībā par paziņošanu. Paldies, priekšsēdētāji! Ja es vēlējos jums pateikties, ka šo tam atlikāt uz vēlāku laiku, lai es varētu ierasties, ja man papildus bija jāpieļaus arī citās debatēs, un nevarēju vienlaikus būt divlaicīgi klāt divās komitejās, lai gan varētu arī mēģināt, jā, bet tas nav iespējams. Tātad bijuši trīs neformālajā trilogi, sarunas ar komisiju Ja, tātad par šo notificēšanu. Mums vēl ir jāprecizē trīs jautājumi. Sādāk, protams, būs pilnīgi neiespējami. To visu atrunāt jau un pat pabeigt eh, Bulgāru prezidentūras laikā. Ja tas neizdosies, tad, diemžēl, jau tad to vajadzēs tālāk. Būs grūti, protams, panākt atrisinājumu. Tad, tad ir runa par šo direktīvu, kas faktiski ir ļoti īsts dokuments, bet uh, saskaras ar milzīgām divām problēmām. Ja tas ir politiski tāds noslogots problēmas. No nu, vienas puses ir uh, jautājums par demokrātisko leģitimitāti un dalībās suverenitāti, par likumdošanas tiesībām, jo pakalpojuma direktīva līdz to ir jāņem vērā šajā paziņošanas kārtībā. Un tieši par to ir bijušas vislielākās diskusijas. Iekšē tirgus komitejā mēs spējām panākt kompromisu, ko var atbalstīt vairākums. Bet tālāk atkal tas pats jautājums ir vienā aktuāls trialogs sarunās. Es vēlētu uzreiz pateikt, vairāk vai mazāk gan sarunās ar komisiju un padomu, mēs esam spējuši vienoties par to, ka paziņošanas direktīva nu, vēl tomēr ir jāpieslīpē. Šis jautājums par demokrātisko leģitimitāti, par paziņošanas pienākumu. Nu, faktiski mēs esam panākuši tādu vienošanos, kas pilnībā atbilst parlamenta nostājai. Tātad ir šī atrunāta atsevišķā klauzula. ja jau iepriekš atrunāt kārtību, kā tas bija jādara. Papildus jautājums vai brīdināšanas sistēma, kas ir sestajā pantā, vai to var piemērot. Tad komisija ierosināja, ka dalībvalsts nepieņem kādu likumdošanas aktu gadījumā, ja Eiropas komisija iepriekš ir izteikusi brīdinājumu dalībvalstī par to, ka šis likumdošanas akts nonāktu pretnā ar Eiropas tiesībām. Nu, parlamentā mums īstenībā tas nepatika un tas ir svītrots, tad mēs runājam par papildu satrunu, ka jābūt trim mēnešu periodam bet tad, eh, tas tāpat netika pieņemts. Padomu redz to kā sarkano eh, nepārkāpjumu līniju. Un tātad viņi nespēja atzīt šādu dīkstāves periodu un piedāvāja jaunu formulējumu. Un līdz ar to te ir abas trīs puses ļoti centušās atrast risinājumu. Šo dīkstāvis eh, periods tiek tagad atcelts un parādās cits risinājums tekstām. Tātad ir komisijas brīdinājums, bet skaidri pasakām, ka nekādā ziņā nevar tomēr liekt dalībvalstī pieņemt tās liekķiem noteiktās tiesības un kārtības noteiktos likumus. Bet nu, šis tomēr vēl nav galīgais risinājums, tas ir jāapstiprina. Un tādēļ mums ir šis saruna mandāts, lai šo jautājumu atrisinātu ar padomi. Un vajadzēs vēl rakstīt jaunu apsērumu punktu, kur paskaidro šo situāciju, kā tas politiski piemērojams. Bet tas tiešām bija pats sarežģītākais jautājums. Un es vēlētos noteikti pateikties ēnu referentiem par jūsu gatavību arī meklēt risinājumu un par jūsu atbalstu sarunās. Šis bija tiešām pats sarežģītākais jautājums, gan tehniski, gan politiski. Tālāk vēl ir atsevišķs cits jautājums, kas ne mazāk svarīgs Mēs runājam par septīto pantu. Tātad par um, pakalpojumu direktīvu un tās grozīšanu. Tātad, ja nepanāksim vienošanos, tad pēc brīdinām varētu sanākt tā, ka komisija nosūta jau dalībvalstī konkrētu lēmumu par plānoto likuma tie, leģislatīvo priekšlikumu, kas nonāk pretnā ar vienotā tirgus noteikumiem. Tad mēs zinām, ka tās varētu būt kā rekomendācija, izņemot 4b, kur savukārt komisija varētu pieņemt konkrētu lēmumu. Bet te, tad tas tiek ierobežots ar atrunu, ka tas ir tieši tas pats, kas jau ir iekļauts pakalpojumu direktīvā. Šobrīd padomu neatbalsta mūsu priekšlikumu, Viņi uzskata, ka ir tikai jāpievērš pie rekomendācijām, komisijas rekomendācijām, bet nu, domāju, ka mēs atradīsim tur kādu risinājumu. Mēs jau piekāpjamies sestā panta jautājumā, un līdz ar to es domāju, ka šeit varēsim varbūt izdarīt lielāku spiedienu šajā septītajā pantā. Un vispēcot, arī sarežģīts cits jautājums, um, ko risinām gan ar komisiju, gan padomi kur mēs runājam par paziņošanas direktīvas, tad tvērums ir darbības joma, atrunāts 4. pantā. Padome faktiski pašā pēdējā brīdī iekļāva atsevišķu jautājumu, ka arī pilsētu plāni par tiem būtu jāziņo. bet nu, parlamentam nebūs iespēja par to vispār diskutēt, jo tas parādījās pašā pēdējā brīdī. Jā, nu mēs sagatavojām. savu citu priekšlikumu, bet tomēr mēs redzam, ka padomē, nu īpaši skatot, kas ir uh, Vācijas un Nīderlandes nostāja tur tā kā bloķējošai savu nostāju. Un citi atkal vēlas palikt pie rītšinējās darbības jomas. Nu, redzēsim, kāda būs padomas pašnostāja un kā mēs to rēģēsim. Bet kopumā es tomēr skatu, ka mums izdevies panākt nozīmīgu progresu. Esam ļoti tuvu jau finanšu risinājumam. varētu, protams, būt vēl pēdējā brīža grozījumi. Es domāju, ka mums izdosies to atrisināt jau vēl Bulgāru prezidentūras laikā. Un tādēļ, ka mums ir bijusi tik laba sadarbība ar ēnu referentiem, paldies arī tehniskiem padomniekiem, visiem vēl jums pateikties. Paldies! Much. Eh, Lielas eh, paldies, eh, kas nozīmē, ka varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Kas ir grozījumu izskatīšana failām par noteikumiem un procedūrām atbilstībai ar Savienības harmonizācijas likumdošanas īstenošanu? Vārds Dantīkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kolēģi! Pateicos par izsniegtajiem grozījumiem. Paldies, ka šādā veidā jūs eh, bagātināt eh, diskusijas eh, par šo svarīgo dosjē. Lielākoties šie te grozījumi vēlas stiprināt sākotnējo tekstu. Uh, un uh, piešķirt jaunas prioritātes. Un es uh, domāju, ka mums izdosies uh, panākt uh, līdzsvaru šeit. Šis uh, teksts ir ļoti uh, garš, uh, tur ir vairāki desmiti pāntu. Es runāšu tikai par dažiem galvenajiem punktiem un uh, tiem, kur ir pretrunīgākie. Ceturtais pāns. Tas attiecās uz atbildīgo personu. Uh, ja neraugāmies uz nosaukumu, tātad, eh, protams, ir jādiskutē eh, eh, par to, kā labāk atspoguļot šī pānta saturu. Domāju, ka komisijas priekšlikumu mēs varam atbalstīt, un to var stiprināt tādā veidā, lai tik būtu pievienotā vērtība. Uh, Un e, šeit e, mērķim ir jābūt e, tādam, ka katra, katras preces pamatā ir atsauce, kuru var izmantot produkta neatbilstības gadījumā vai arī citu normu pārkāpumu gadījumā. Protams, ka nevajadzētu izveidot vēl kaut kādus birokrātiskos slogus, kas nav vajadzīgi. Tāda bija eh, daudzi eh, grozījumi, kurus kolēģi, ko kolēģi iesniedza, un viņi uzskata, eh, ka ir jāuzliek lielāka atbildība šai personai, atbildīgai personai gadījumā, eh, ja eh, nav 100% atbilstība produktām, eh, tad ir iespējams izmantot vēršanos pret tirgus pāraudzības vai Eiropas iestādēm, un viņi varētu aktīvi rīkoties tādā gadījumā, kad tiek konstatēti neatbilstības gadījumi. Un kas izrieta no jau pastāvošajiem pienākumiem, tāda uh, Eh, šī eh, pienākumi eh, ražotājiem jau šobrīd ir lielāki nekā tie, par kuriem mēs šobrīd diskutējam. Vēltos pateikties juridiskam dienestam. Viņi mums ir snieguši atbildi uz jautājumu par dažu grozījumu atbilstību. Attiecībā uz atbildības pārnešanu saistībā ar 4. pantu. Un šis pants, manuprāt, Tātad eh, norāda uz eh, to, eh, ka tur nav atbilstības PTO noteikumiem, kā arī to, ka tur ir atšķirīga attieksme pret Eiropas Savienības un ne Eiropas Savienības ražotājiem. Un tajā pašā laikā ir nu, liels atšķirības starp šiem ražotājiem. Un kopumā trešo valstu ražotāji viņiem pilnīgi noteikti nebūs sliktāki eh, apstākļi nekā savienības ražotājiem. Un eh, skaidrs ir tikai tas, eh, ka Eiropā visiem ražotājiem šobrīd jau ir stingrāki noteikumi, salīdzinot ar to, kādi noteikumi ir ārpus Eiropas Savienības ražotājiem. 7. 8. pāns, tur ir runa par publisko privāto partnerību. Es eh, zinu, eh, ka eh, daudzi kolēģi vēlas svītrot 7. pāntu no komisijas priešakuma un vēlētos precizēt, ka mēs neesam pret sadarbību starp privātām un valsts iestādēm. Tomēr, jebkurā gadījumā esam pārliecināti par to, ka vajadzētu izvairīties no bīstamiem interešu konfliktiem, kuri galu galā arī apdrauda oficiālās kontrolas un izmeklēšanu. Un eh, tas ir eh, viens eh, no Eiropas sistēmas vājiem punktiem tirgus uzraudzībai, kā jau tas ir pierādījies pēdējā laikā dažādos skandālos. 14. pants. Nacionālās kontrolas iestādes, es domāju, ka šeit komisijas priekšlikums ir visnotaļ pamatots. 14. pāns uzskaita pilnvaras, kādas ir nacionālajām iestādēm, lai uh, Eh, tās varētu rīkoties. Eh, un, eh, balstoties uz nacionālajiem administratīviem tiesību aktiem, un daudzi grozījumi izcēl šo aspektu, mēs centīsimies šo punktu labāk paskaidrot. Tomēr es uzskatu, ka šīs pilnvaras ir jāapstiprina, lai būtu efektīva tirgus darbība, tad attiecībā uz iespēju slēgt mājas lapas jau eh, tur eh, ir eh, pastāvošs, spēkā esošs tiesību akts. Un es uzskatu, ka šāda iespēja kopā ar atbilstošām procesuālajām garantijām, tas viss ir jārealizē, lai patērētāji būtu aizsargāti. Tad vēl viena svārīga lieta par jaunajām tehnoloģijām un interneta kontrolēm. Uh, Viens no lielākajiem izaicinājumiem, kāds ir mūsu priekšā, ir e, cīnīties e, e, par to, lai būtu efektīvākas tirgus pāraudzības pār, pārbaudas. Modu online. Senza creare un tajā pašā laikā nevajadzētu izvietot kaut kādas ad hoc pienākumus, vajadzētu būt eh, ļoti eh, konkrētām, eh, precīzām pārbaudēm no nu, uzraudzības iestādēm. Un mēs vēlamies, lai tiesārstē būtu tieši tāds pats kontrols līmenis tradicionālajiem tirgum, lai patērētāji sajustu garantijas. Un tas pats attiecās arī uz jaunajiem izaicinājumiem, kas saistās ar mākslīgo intelektu. nāksies uh, izmantot jaunas uh, kompetences iestādēm, lai garantētu uh, efektīvu šo produktu kontroli. Tad uh, vēl viens uh, svarīgs uh, punkts saistās ar tīklu. Un uh, sadarbību Eiropas Savienības līmenī mēs centīsimies iesniegt uh, tādu uh, tekstu, uh, kurā uh, ir noteikti nacionālā ekspertu pienākumi. Uh, papildus. Uh, tā, eh, ko mēs izlemsim par grupas vārdu, ir skaidrs, ka šai grupai nāksies garantēt eh, nepārtrauktu informācijas apmaiņu, efektīvu koordināciju un arī lielāku eh, atbilstību noteikumiem, kā arī veicot kontrols. Un šādā ziņā es uzskatu, ka tā sauktās vienlīdzīgās pārbaudas varētu būt stimuls nacionālajām kontrolas iestādēm, lai viņas kļūtu efektīvākas, uzlabot savas darba metodas. Eh, manuprāt, uz eh, eh, šo priekšlikumu ir jāskatās uz kaut pirmo tādu priekšlikumu, kas mūs novedīs pie efektīvākas tirgus uzraudzības. Tad vēl viena svarīga tēma, jāsaka, tā ir ārkārtīgi būtiska. Un tā attiecās uz finanšu resursiem, kas ir priekšnoteikums tam, lai būtu efektīva tirgus uzraudzība Eiropā. Mums ir nepieciešami lielāki resursi gan Eiropas līmenī, lai finansētu kopīgos pasākumus, uh, Eh, pētniecību, eh, tie ir vajadzīgi arī nacionālā līmenī, lai atbalstītu ikdienas eh, kontrolas pasākumus valstu teritorijā. Un, manuprāt, papildus tam, ka nākamajā Eiropas Savienības budžetā ir paredzēti lielāki līdzekļi, pastāv nepieciešamība radīt e, automātiskus uh, mehānismus uzraudzībai, kas uh, gal galā nākt par labi aktivitātēm. Un es uh, ceru, ka uh, kolēģi atbalstīs uh, to, uh, ka mums ir jāuzstāda uh, tādi ļoti ambiciozi mērķi. Un tad beigās uh, svarīgākā uh, tēma saistībā ar mm, otro pāntu, tad aptvērums kāds ir šai regulai. Kā jau mēs to esam redzējuši, tad. Uh, šī regula ir jāskata kopīgi ar 30. gada pakotni. Un e, nevar e, domāt, e, ka šī regula var atbalstīt visus neatrisinātos mēzglus, kas saistās ar likumdošanas pakotni. Un saistībā ar kuru padomē vienmēr ir ļoti būtiska formāla pozīcija. Eh, manuprāt, eh, eh, to var atbalstīt vairums no politisko grupu politiķiem. Viņi ir ierosinājuši tādu aptvērumu, kas ir ierobežots pie, līdz konkrētiem produktiem. Mēs domāsim, kā atrast labāko risinājumu tādam tekstam, kas būtu efektīvs uh, Uh, lai būtu uh, spēcīga efektivitāte un tajā pašā laikā vajadzētu izvairīties uh, no pretrunīgiem juridiskiem režīmiem. Un beigās, kolēģi, jāsaka, ka šobrīd mēs sagatavojam kompromisus par citiem teksta pāntiem, par tiem diskutēsim arī ēnu referentu sanāksmē un pēc tam arī jūlijā komitejā. Un šai ziņā es vēlētos ļoti pateikties ēnu referentiem. Uh, ar kuriem, par kuriem var teikt, ka mums ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība, un es eh, sagaidu, eh, ka jaunā Austrijas eh, prezidentūra spērs stingrus noteiktus soļus, izskatot šo dosjē. Un tas mums savukārt ļaus uzsākt trialogs pēc iespējas ātrāk un panākt tātad Um, pabeigšu tekstu līdz uh, šī parlamenta sasākuma beigām. Un tagad uh, tās partijas uh, vadā. Es skatos, ka Štefana kungs izteiksies Kārsa kunga vārdā. Tātad Kārsa kungam ir jāapmeklē cita komitejas sanāksme, kur arī viņam ir jāprezentē savu pozīciju. Un no sākumā viņš vēlas pateikties referentām, un viņš vēlas norādīt uz konkrētām lietām. Vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri e, ir devuši savu ieguldījumu šajā priekšlikumā, iesniedzot grozījumus. E, nebija tādu grozījumu, kuri, e, kuri mm, būtiski asrīdētu galveno ideju, kas ir pamatā komisijas priekšlikumā. Un tā ir no vienas puses uzlabot tirgus uzraudzības iestādes un viņu sadarbību, un no otras puses savukārt garantēt to, ka ir produktu atbilstība mūsu iekšējā tirgu e, visu iesaistīto pušu interesēs. Es e, domāju, ka tas ir ļoti labi, tāpēc, ka tās atvieglos e, mūsu darbu, atrodot atbilstošus kompromisa grozījumus. Un es arī vēlētos koncentrēties uz četriem konkrētiem punktiem saistībā ar grozījumiem Tie būs mūsu diskusiju centrā. Pirmkārt, e, tā sauktais jautājums attiecībā uz atbil, atbilstību e, vai arī atbilstības informācijas 4. pāntā. Es e, saprotu, ka mūsu pēdējā sanāksmē Eiropas komisija pauda bažas par to, kāds ir komisijas mērķis Un tas iet e, tālāk e, par atbilstības informāciju. Es e, domāju, ka būs svarīgi izveidot skaidru juridisko ietvaru un atbildības visiem ekonomiskiem operatoriem, atkarībā no viņu pozīcijas piegādes ķēdē. Mums jau šobrīd ir ļoti skaidri juridiskie nosacījumi 768 no 2008. gada šajā direktīvā par šo tēmu. Un, uh, Eh, tas būs arī šīs regulas mērķis. Ir eh, ļoti svarīgi izpētīt arī eh, to, kāda pozīcija piegādes ķēdē ir katram ekonomiskajam operatoram, ja produkts nonāk iekšējā tirgū. Tad pret to ir e, jāizturas līdzīgi kā pret importēto. Vienādi noteikumi visiem nevajadzētu būt izņēmumiem interneta tirgotājiem e, e, vai tirgotājiem no trešajām valstīm. Otrakārt, atbildības partnerības vienošanās un saprašanās memorands 7. un 8. pāntā. Ir diezgan lielā mērā skaidrs, ka ir stingra pretestība 7. pāntām. Uh, šis te interešu konflikts šeit šķietām ir pārāk liels. Es vēlētos, lai astotais pants būtu spēcīgs, lai būtu pietiekami lielas pauzes noteiktas, kas ļautu arī izvairīties no interešu konfliktiem. Spēcīgāka iesaiste atbilstības tīklam vai komisijai tas varētu būt kā risinājums. Un papildus tam es uzskatu, ka ir svarīgi. Uh, Eh, turpināt domāt par eh, sadarbību vietējā līmenī starp eh, tirgus pāraudzības iestādēm un vietējiem uzņēmumiem. Tas ir un bija ļoti labs aspekts 7. pāntā. Un tad treškārt tirgus pāraudzības iestāžu aktivitātes. Šeit es runāju par 12. pāntu. Nešķiet, ka tur ir kaut kas ļoti pretrunīgs šajā pāntā, un vienīgā lieta, Eh, kas varētu radīt eh, problēmas, eh, ka būtu pārāk stingri atbilst, stingras atbilstības prasības attiecībā uz pašām iestādēm. Mēs zinām, ka ar mm, maziem resursiem šīm iestādēm ir grūti darboties, un tāpēc vajadzētu ļoti uzmanīgi veidot noteikums par to, kāda veida procedūras šīm iestādēm ir jāievēro ikdienas darbā. Eh, ja eh, ne, eh, tad mēs varam apdraudēt šo iestāžu efektivitāti. Un ceturkārt, pēdējais attiecībā uz tirgus pāraudzības iestāžu pilnvarām un pienākumiem. Es zinu, ka iekšēji pastāv zināmas bāžas dažās no mūsu grupām, un personīgi es uzskatu, ka šī regula sniedz pietiekami liels normas Un tas savukārt eh, nozīmē, eh, ka ne visas eh, no šīm pilnvarām tieši apstiprinās tirgus pāraudzības iestādes, tieši vai automātiski, bet joprojām dalību valstīm tās būs jāizteno. Un iespējams, ka mēs varam labāk izmantot CPC regulas formulējumu, lai šīs beigas atrisinātu. Uh, Un es eh, eh, gaidu mūsu eh, turpmākās ēnu referentu sanāksmes, un esmu pārliecināts, ka mēs varēsim pieturēties pie noteiktā laika grafika šim likumdošanas priekšlikumam. Paldies! Paldies! Un Dan Daltona vārdā gribu izteikt dažus komentārus, jo viņš atvainojas, ka viņš nevar būt klāt. ECR atbalsta modernizāciju tirgus uh, paskatāmības režīmam Eiropā. Daži no nesenās harmonizācijas uh, failiem iesaka personīgu aprīkojumu, regulējumu un tipu apstiprināšanu mot motorizētiem transportlīdzekļiem un uh, ir jāuzlabo tirgus pāraudzības noteikumi gan uh, tirgus, gan arī jāsniedz eh, iespējas iestādēm un ekonomikas uzņēmumiem. Mēs esam nobažījušies par dažiem priekšlikumiem un eh, re referentu ieteikumiem, jo mūsuprāt tas sarežģīs un izvienkāršos dzīvi uzņēmumiem un novadīs eh, sarežģītā situācijā tirgus uzraudzības iestādes. ECR uzskata, ka ir risks biznesa pārstāvjiem tikt pārstāvētiem pat uh, maziem vidējiem uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Mēs neesam pārliecināti, ka mēs atbalstīsim iniciatīvas, kur tiek prasīts visām Eiropas uzņēmumiem, lai katrā būtu koordinators un lai tiktu izpildītas visas, visi pieprasījumi. Tas, protams, ka tas ir risks. Un uh, vajadzētu arī nodrošināt, ka tas atbilst PTO noteikumiem. Ir jānodrošina, ka savstarpējas un teritoriālās rīcības būs iespējamas, bet tas neuzliks papildus izmaksas uzņēmumiem. Mēs nesaskatām, kādēļ visām kompānijām vajadzētu uzņemties izmaksas. Ja tas viss attiecas tomēr tikai uz mazākumu, mēs uzskatām, ka tirgus pāraudzības iestāžu piln, pilnvarojums, tas var nozīmēt arī lielas izmaksas. Un tur būs vajadzīgs detalizētas izmeklēšanas, bet eh, nebūs arī nekāda skaidra garantija. Mēs uzskatām, ka uh, līdzīgi kā tipa apstiprināšanas gadījumos, tas būtu lab, labs pamats diskusijām, tieši par to konkrēti diskutēt. Un uh, tirgus uzraudzības iestādēm varbūt tā, ka viņas pašas būs uh, sarežģītā situācijā. Tas attiecas uz, uh, piemēram, pilnvarojumu slēgt uh, mājaslapas uh, vai arī raudzīties, kas notiek tad, ja tiek pārkāpti principi. Un uh, arī kvotas. Uh, attiecībā uz visiem produktiem, arī par to ir bijušas debatas. ECR nepiekrīt, ka tas vajadzētu attiecināt uz visām precēm, jo nevar šeit kvotas ieviest katram produktu tipam, jo kādreiz tas var būt vairāk piemērojams nekā citos gadījumos. Prasīt pēc kvotām to var noteikt nacionālā līmenī un varbūt arī mehānisms uh, metodoloģijām un nacionālajiem plāniem, ko var eh, sagatavot katra dalībvalsts. Tas bija no Dendautona, viņa vārdā un no Ādes, tagad vārds Saļīmoviča kungam. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribētu teikt paldies referenta kungam, Dante kungam, kā vienmēr viņš ir veicis izcilu darbu. Arī šajā jautājumā daži komentāri no manas puses. Pirmkārt, par ceturto pantu. Mēs uzskatām, ka ir vēl papildus darbs jāveic. Es saskatu ideju, par ko mēs šeit runājam, bet eh, mana problēma ar eh, atbildīgo personu ir eh, juridiska. Jā, tas varbūt arī aizkavē tirgu un nav visām valstīm šādu savstarpējumu ieviest. Bet man problēma šeit ir juridiska. Jā, ja mainās uh, situācija, ja tik ietekmēta situ situācija, vai tur var tik nest pietiekam atbildību un garantijas par šo situāciju, kāds, pie, piemēram, pārdod uh, automašīnas Eiropas Savienībā, viņš ir no ārpuses, viņš neko nezina par šīm automašīnām un uh, neko nezina arī par šo krāpniecību, kā tiek konstruēti motori un pārbaudītas mašīnas, un tad jūs uh, uzliekat viņam šo atbildību. Uh, par uh, šīs, šī produkta atbilstību tiesas priekšā šie cilvēki, kas pārdod, pat tad, ja viņi ir autorizēti, pie atļauti, pirmkārt, ar šādu drošību, jā, viņi nemaz varbūt nezina, ka šeit ir tāda krāpniecība, un otrkārt, vai viņi to var ietekmēt, un viņi, viņiem nav šād, šādas iespējas, un ja viņiem nav pilnvaras to mainīt vai darīt, kā viņiem var uzlikt atbildību par to? Tas, kā es to saprotu, tas viss nav saskaņoti. Uh, un tas rada juridisko nedrošību. Es saprotu no otras puses iemeslus mēģināt to noregulēt, iedzināties tajā. Man ir problēma, piemēram, ar Facebooku. Es trīs gadus pavadīju, mēģinot atrast vispār kādu, ar ko runāt. Tas vienkārši neiespējami. Un to nevar tādā veidā risināt. Mums ir vajadzīgs kāds, kas sazinās ar piedāvātāju, ar informāciju sniedzējiem, bet uh, uzliek viņiem atbildību par to, tas, manuprāt, ir pārāk tālējoši, pa daudz prasīts. Vēl viens punkts par astoto. Mēs uh, esam apmierināti ar uh, referentu atbalstām 14. pants. Mēs gribētu, lai būtu jauns punkts, proti, kāda jābūt uh, piekļuvēja tirgumu. Es nezinu šīm iestādēm. Es nezinu, es negribētu dot uh, pārāk lielu pilnvarojumu eh, šīm tirgus uzraudzības iestādēm, jo visu to varētu ļāprātīgi izmantot. Dažās valstīs mēs ražojam tēku, rekliņus Zviedrijā, automašīnas, mobilos telefonus un kaut kur eh, kādas citas kompānijas, kuras arī nāk Zviedrijas tirgos ar automašīnām, tēku, rekliņiem. Jā, varbūt, ka viņas, jā, šīs uzraudzes iestādes darīs drusku par daudz, es maz negribu vienkārši. Gribētu aizkavēt, ka to varētu ļaunprātīgi izmantot. Es šeit paņēmu Zviedrijas piemēru, ne tāpēc, ka es domāju, ka tas notiks, bet tas varētu notikt gan Zviedrijā, gan dažās citās valstīs. Nevēlos šeit tāda veidā ļaunprātīgas izmantošanu pieļaut. Uh, proti, ka pilnvarojums pārāk liels šīm tirgus uzraudzības iestādēm. Kaut arī es domāju, ka tam ir jābūt spēcīgi. Par mājaslapu jautājumu mēs arī komitejā pirms tam diskutējām par to. Es eh, komisijai uzdevu jautājumu par, par eh, vai tā var iedomāties, ka kāds, kas eh, vēlētos pretendē uz slēgt kādu, piemēram, avīzi kādu lapu, jā, un es dabūju uh, Eh, tad darba labojumi. Tas nekad nenotiks, nekad neviens Lemanta neslēgs. Bet vienkārši vienu piemēru mums, manā valstī, mums ir universitātes lapu slēdzām, jo mēs teicām, ka tas iespējams ir krāpniecība. Jā, jo vienkārši nebija vēlēšanās, lai viņi darbojas šajā valstī. Un um, es zinu, ka jā, tā nav laba atbilde, ka tas nekad nenotiks. Es gribu, lai šeit tomēr būtu kontrola. Pēd, pēdējais punkts. Gribētu, lai komiteja būtu drusku ambiciozāka, lai uzlikt pienākumu dalību valstīm, lai šādā uzlikt um, dalībvalstīm pienākumu ļoti nopietni attiec pie šiem jautājumiem. Tas ļoti nopietni, ja kā, kāds grasās slēgt kādu mājaslapu vai arī mēģina ietekmēt citas lietas. Protams, ka tur ir jādara arī vēl tehnisks darbs, bet es vēlētos vēlreiz pateikties eh, Dantī kungām par darbu, ko viņš ir veicis un visiem pārējiem mānu referētiem par labo sadarbību. Paldies! Paldies! Un tad zaļo vārdā Paskās Derons. La Présidente, très, très rapidement. Jā, pavisam īsi. Arī es vēlos pateikties Nikolā par ieguldīto darbu. Un lielos vilcienos mēs piekrītam arī viņa atzinumam. Šajā gadījumā arī diezgan vienkārši tiešām vienoties par gala kompromisu. Un uh, tagad klausoties, ka jūs arī, Anna, jūs nolasījāt uh, arī kolēģi vārdā. Priešām par to, ka mums visiem jāizmanto viens uh, veids, kā panākt vienotu mērķi. Bet mēs redzam, ka dažkārt tomēr dalībās starpā ir reāls konflikts. Un nonākam paradoxālā situācijā it kā vajadzētu būt tā, ka nerodas vispār konflikts uh, starp uh, dažādām interesēm būtu Eiropas līmenis, bet uh, tā tas reāli īstenībā nav. Un līdz to uzraudzības iestādēm ir milzīgs darbs un te ir jautājums par finansējumu. Tad ir meklējot šo apļa kvadratūru, mēs nonākam strupceļā. No nu, vienas puses ir uh, katras valsts iestādes, kas dažkārt vēlas aizsargāt savus valsts tirgu tīri egoistisku apsvērumu vārdā. Un otrs puses ir eh, tad nevēlēšanās arī no politiskām partijām šeit parlamentā, kas saprot, tātad nepiešķir papildus kompetences Eiropas iestādēm, tirgus uzraudzībai. Tā kā atkal jautājums, kā tomēr atrast īsto veidu, kā šo atrisināt. Man nav šī veida, kā, bet es vienkārši to konstatēju, ka tāda problēma pastāv. Un arī šeit tekstā ir noteikti jāuzsver, ka jāuzlabo lietas, jāuzlabo uh, pušu varbūt zināšanas vienai par otru, lai tā sistēma tiešām darbotos. Kas skar septīto pāntu un cīņu pret interešu konfliktu, tas ir ļoti labs risinājums, tas ir skaidrs, bet ir vēl cits lietas. Piemēram, 14. pants par precizēšanu Dažkārt mums liekas tā, ka mēs liekas, ka uzraudzības, tirgus uzraudzības iestādē mēs piešķiram nozīmīgus uzdevumus, lai, nu, aizliegt piekļuvi internetā. Bet tad jau noteikti būtu vēlreiz jāprecizē, kā mēs to domājam, jo vienkārši bloķēt piekļuvi internetam zinām laiku, uz, tas arī varētu būt diezgan ilgs periods. Uh, Tas ir diezgan nopietns līdz ar to jautājums par individu iepilsoņu brīvībām, un to mums vēl vajadzēs rūpīgi izsvērt. Tam mēs ļoti rūpīgi sekosim, lai atrastu labāko risinājumu. Tas vēl jāprecizē. Bet vispārējo droši vien neatkārtošu, vienkārši norādīšu, ka paļaujos arī uz referentu un tekstu, ka viņš sagatavos līdzsvarot tekstu un līdz ar to ietves iespējami plašu viedokļu spektru. Paldies! Un tālāk eh, FDD grupas vārdā Marko Zolo. Lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātām. Eh, mēs zinām, ka šādu neatbilstošu produktu skaits Eiropas Savienībā ar katru gadu aizvien pieaug, un tie arī apdrauda cilvēku veselību. Ir skaidrs, ka ja mēs piemērotu visas šīs normas visiem produktiem, Eiropas Savienībā, ne tikai harmonizētajiem eh, produktiem. Uh, Mm, ja es eh, nopērku eh, kādu produktu, tad man ir eh, nepieciešama viena un tā pati produkta garantija. Un patērētāji nezina, ka ir dažādas normas. Un, diemžēl, šajā priekšlikumā tas tā neatspoguļojās. Ir labi, ka ir zināms paplašinājums, tāpēc, ka šie noteikumi tiek attiecināti arī uz internetā pārdotajiem produktiem. Tāda attiecībā uz patērētāju aizsardzību Protams, ka ir jābūt eh, pat produktu atbilstībai, ir jābūt datubāzei, eh, kurā eh, būtu iekļauti dažādi incidenti, atsauces uz neatbilstušiem produktiem. Tādā veidā mēs varam atvieglot kontrolas iestāžu darbu. Un, protams, ka Eh, lai šīs kontrolas būtu efektīvas, eh, eh, pāraudzības iestādēm ir jābūt pietiekamiem resursiem. Un šī iemesla dēļ, tad, kad mēs runājam par adekvātu finansējumu, ir ļoti svarīgi, lai būtu arī adekvāts cilvēku skaits, lai būtu personāls, kuri spēj veikt kontrolas. Un šīm kontrolēm ir jābūt vienādām visā savienībā, gan to skaitam, gan kvalitātei un tehnikai ir jābūt vienādām. Un tādā veidā ir jābūt harmonizētam procesam. Vajadzētu izvairīties no tā, ka tiek radīti īsāki ceļi kādiem citiem, kas var izvairīties no noteikumiem. Nevajadzētu aizmirst vēl kādu lietu, te es varu atbalstīt referenti. Uh, Eh, ir nepieciešamība radīt tādu eh, tirgu, eh, kur noteikumi attiec uz visiem, un tāpēc ir ļoti pozitīvi, ka arī ne Eiropas uzņēmumiem ir jābūt atbildībai, tātad attiecībā uz mm, atbilstību, kurai jābūt tādai pašai kā Eiropas produktiem. Paldies komisijas vārdā. Delmeids kungs lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies. Mēs augstu novērtējam šīs dzīvās debatas, kas izvērsās, izvērtās uh, komisijā. Paldies Dantīkungam par ļoti labu sadarbību. Redzam, ka 36 deputāti iesnieguši grozījumus, kas vēlreiz uzsver šī jautājuma nozīmību. Mums tas nepieciešams, lai nodrošinātu vienotas spēles noteikumus uzņēmējiem. Mums ir jānodrošina tirgus uzraudzība, Mēs to nodrošinām trīs veidos. Pirmkārt, kas skar uh, produktus, kas tiek tirgot preces gan uh, tiešsaistes režīmē, gan uh, reālajā ekonomikā, uz vietas veikalā. Pret viņiem ir uzreiz tās pašas prasības, un vairāk no jums uzreiz norādīja, kā, kāda ir attīstības tendence. Tālāk. mums ir jāsadarbojas ar uzņēmējiem pašiem, lai novērstu neatbilstību. Mēs dzirdējam vairākus jūsu komentārus par to, ka jūs redzat interešu konfliktu. Arī mēs par to daudz esam domājuši. Te varētu, protams, būt arī iespējams kompromiss. Šāda sadarbība nekad nevar būt atalgota. Tad nevar būt par maksā, par maksu nedz arī kā sadarbība ar Tirzniecības asociāciju. Nu, mēs te uzreiz to pasakām, jo būtu nepareizi, ja mēs neizvēlētos un neļautu iespēju uzņēmējiem arī e, pašiem iesaistīties un uzreiz to piedāvāt tikai kā opresīvu, represīvu tādu instrumentu. Drīzāk mēs esam par konsultēšanu un palīdzēšanu. Dažkārt mēs redzam, ka ir uh, veicināt uh, sadarbību starp iestādēm visā Eiropas Savienībā, un šis atbalstības tīkls līdz to ir būtisks priekšlikuma elements. Un tāpat arī ir svarīgs jautājums, jā, kā to nosauksim šo tīklu. Esam gatavi par to runāt. Ja tik tālu tiksim. Tālāk to atbalsts sniedz arī mm, vienotā tirgus uh, budžeta pozīcijas daudzgad finanšu schēmā, uh, Komisija ir jau publicējusi šo programmu 7. jūnijā, un mēs aicinamies ar parlamentu atbalstu šī mērķa sasniegšanai. Par grozījumiem. Daudz ļoti grozījumi bija par darbības jomu. Mēs redzam ne tikai no jūsu puses, bet arī no padomas, tur ir šobrīd tāds apjukums. Ja parlaments vēlētos paplašināt darbības jomu, mēs esam gatavi par to domāt. Vienlaiks mēs tomēr gribētu dzirdēt jums ļoti precīzi, cik plaši, ko jūs vēlaties iekļaut. Lai iekļaut, piemēram, visu veidu produkts. Tas izklausītos pārlieku, bet vienlaiks, protams, tur jau ir daudz cits likumdošanas nu, normas, kas jau ir skaidri atrunāts. Tad jums tikai būtu jāpasaka, tad kā jūs to redzat, ko jūs vēlētos vēl papildus iekļaut. Tālāk, kur ir par izcelsmes maķēšanu. Izcelsmes maķēšana nekādā veidā nav jautājums par iztenošanu atbalstību. Tas, tas ir pilnīgi cits jautājums. Izcelsme tiek risināta citā priekšlikumā, kas tiek jau virzīts no 2015. gada, kas skar patērētāju produktu nekaitīgumu. Ja jūs papildus vēl to iekļaut, tas ļoti sarežģītu šo procesu un pat apdraudētu uh, stāvju jautājumu izskatīšanu. Ja es vēlētos panākt labāku tirgus uzraudzību, tad es neieteiktu iekļaut uzraudzību izcelsmes jautājumu iekļaušanu, jo tas diezgan būs skaidrs, ka tad tas nebūs vispār iespējams to paņemt. Tāds strauji jautājumu izskatīšana ir mūsu mērķis. Mēs vēlamies, lai tas tiktu jau pieņemts jūsu sasaukuma laikā, Tātad iespējams saulēcīgi, tad varētu arī ieviest. Un daudz no jūsu grozījumiem ir tiešām ļoti liederīgi, un mēs sagaidām turpmāk sadarbību. Paldies! Paldies, un atkal vārds referentkungam lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies eh, visiem ēnu referentiem par sadarbību, kāda mums ir bijusi šajā fāzē. Ir skaidrs, ka mums priekšā ir liels eh, darbs, tomēr es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļā, un es vēlētos uh, turpināt uh, kolēģu teikto. Pirmkārt, attiecībā uz aptvērumu arī tas, ko teica pēdējais runātājs, vēlētos pateikties komisijai par sadarbību. Tā ir bijusi ļoti auglīga šajā mūsu ziņojuma uzlabošanas fāzē. Es uzskatu, ka mums ir tāds teksts, kas pastāv. Tas pastāv parlamentā pārdomē. Es nedomāju, ka mēs varam izlikties, ka šis teksts nepastāv, ka to var vienkārši tā pavadīt malā. Un tad es uzskatu, ka vajadzētu plaši paplašināt arī piemērošanas aptvērumu šai direktīvai vairākiem produktu sektoriem nevajadzētu būt tādu vispārīgu palielinājumu. Um, ir eh, skaidrs, ka uh, eh, tekstē eh, pastāv, tas ir padomē, tā ir padomas atbildība pieņemt lēmumu par šo un uzsākt uh, dialogu arī ar parlamentu. Tādēļ ceturtais pāns, uh, manuprāt, mums. Uh, Pilnīgi noteikti nevajadzētu šeit dot priekšroku Eiropas uzņēmumiem, tomēr šī ideja par to, ka mēs, mums ir diskriminējoša attieksme pret Eiropas uzņēmumiem attiecībā pret trešo valstu uzņēmumiem, ir skaidrs, ka Eiropā ir atbilstoša kontrolas un atbildības līmenis ir konkrēts uzņēmums, kas fiziski var tad ir atbildīgā iestāde, eh, kur var pieprasīt uzņēmumam visus dokumentus. Eh, jebkurā eh, gadījumā varētu palielināt kontrolas līmeni tiem uzņēmumiem, kuri laiž produkts Eiropas tirgu. Un šis cilvēks, kas ir atbildīgais, šeit mēs esam izstrādājuši priešikumu, uh, Tas eh, nav ražotājs. Eh, viņam eh, nav ražotāja atbildības, kā tas ir Eiropas uzņēmumiem, bet tur ir dažas atbildības. Pirmkārt, pārbaudīt atbilstības deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, kā arī otrkārt Eh, tas, eh, ka eh, iestādes var likt uzņēmējiem uzrādīt dokumentāciju par produkta atbilstību. Tas pierāda, ka produkts atbilst prasībām. Tad Ja tiek konstatēta neatbilstība, tad uh, ir nekavējoties brīdinājums ražotājam. Uh, tur uzreiz ir komunikācija. Tādā veidā mēs varam likties saprast ražotājiem, kurš jau varbūt ir otrā pasaules malā. Mēs viņam likam saprast, ka produkts, kas ir nonācis Eiropas Savienības tirgu, ir neatbilstošs. Es domāju, ka mums ir jāizmanto šāda pieeja. Mēs nevaram lūgt vairāk Eiropas uh, mēs nevaram uh, uh, pieprasīt kaut ko vairāk tiem uzņēmumiem, kur ir ārpus Eiropas Savienības, nekā Eiropas uh, Savienības uzņēmumiem. Tā ir galvenā tēma šeit. Un tad ir, protams, juridiskas problēmas, uh, mums tās vajadzētu uh, risināt. Uh, mēs par to diskutējam arī ar uh, citiem, lai mēs varētu saprast, uh, kur ir problēma. Tomēr es eh, domāju, ka eh, šajā ziņā mums visiem jābūt pārliecinātiem, ka mēs, eh, mēs nediskriminējam kaut kādā veidā Eiropas ražotājus. Tad 7. pāns un 8. pāns. Mēs atbalstām sadarbību un to esam apstiprinājuši. Un e, mēs e, pārformulējam šos e, pāntus. Sadarbības ar publisko un privātu ir ārkārtīgi svarīga, arī lai garantētu to, lai Eiropas uzņēmiem varētu būt veiksmīga publiskā privātā partnerība, iespēja tirgu laist produktus, kuri ir atbilstoši un kas atbilst likumdošanai, bet tajā pašā laikā, ko mēs esam pateikuši? Šī naudas pārēja, tad, tad, maksājumi tas eh, viss eh, kļūs eh, par interešu konfliktu, un par to mums vajadzētu skaidri padomāt. Un tāpēc mēs esam teikuši, ka savīdais pāns nav atbilstošs. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi arī saistībā ar asoto pāntu. Jebkurā gadījumā nevajadzētu būt konfliktam starp to, kurš maksā un kuram ir jāveic uzraudzības darbs. Nu, ir ļoti daudz eh, piemēru šai ziņā. Mēs zinām, kādas viss darbojas vairākos Eiropas sektoros. Un tad pēdējā lieta, kas attiecās uz eh, pēdējās divas lietas. Attiecībā uz kontrolēm es eh, domāju, ka skaits, konkrēts skaits, konkrēti procenti, tas ir nepareizi. Mums visāk jāsarādā pie riska profila, pie lielākas informācijas integrācijas. Uh, Un vajadzētu uh, strādāt pie mērķētām kontrolēm. 2%, 3%, 5% kontrols. Tie ir tādi uh, skaitļi, kam uh, var būt svarīga nozīme, kas ļauj ietaupīt enerģiju. Un tad pēdējā lieta attiecās uz mājaslapām internetā. Vēltos visiem teikt, ka mēs nevēlamies slēgt nevienu mājaslapu internetā. Uh, Eh, lai to izdarītu eh, varumā gadījumu, nacionālajām iestādēm ir nepieciešama eh, atļauja. Un šeit netiek eh, noteikts, eh, eh, ka mēs kaut kādā veidā šeit cenšamies noteikt normas, kas ir stingrākas par nacionālajiem noteikumiem, par ko mēs te runājam. Mēs te runājam par tādām mājaslapām, kuras pārdod produktus, kuri neatbilst prasībām, un tādā veidā tiek apdraudēti Eiropas pilsoņi, jo viņi var nopirkt produktus, kuri neatbilst Eiropas prasībām. Un uh, Galu galā tas eh, notiek eh, tad, eh, kad nacionālās procedūras to pārēdz. Nav tā, ka būs kāda viena Eiropas iestāde, kura ņems un slēgs visas mājas lapas vai universitātes. Universitātes var izplatīt zināšanas, tomēr tās nepārdod produktus. Dažkārt varbūt eh, kādi universitātes krekliņi tomēr eh, viņi nepārdod produktus, un par to ir eh, runa šeit. Esmu pārliecināts par to, ka ar ēnu referentiem un ar visu komisiju mēs pilnīgi noteikti par šo tēmatu radīsim vienošanos, lai mums būtu tādi kompromisa grozījumi, kas gaisnātu jūsu, jūsu bāžas, kas ir uh, Um, radušās, un gal galā būs ambiciozs uh, teksts, uh, kas uh, stiprinās Eiropas tirgus uzraudzību. Paldies! Thank you very much. Uh, we will have... Paldies! Grozījumus izskatīsim, kompromisu grozījumus izskatīsim nākošajā sanāksmē, kas būs jūlijā. Līdz tam esam izskatījuši darba kārtības jautājumu. Un vēl palicis viens punkts mūsu darba kārtībā šodien. Un tas ir par, par eh, to sastarpēju atzīšanu par precēm, kas tiek likumīgi tirgots eh, citā dalībvalstī. Lūdzu, vārds referentam. Jā, paldies. Paldies visiem kolēģiem, um, kas ir devuši savu ieguldījumu. Kopumā esam saņēmuši 270 grozījumus, un ņemot tos vērā, esmu sagatavojis 13 kompromisu grozījumus. Un tos šobrīd izskatām kopā ar ēnu referentiem. Esmu gandarīts, ka neviens no grozījumiem neapšaubīja uzstādījumu, kāds vispār ir iekļauts šajā priekšlikumā, komisijas priekšlikumā. Jo ir skaidrs, ka, lai uh, tiešām vienotais tirgus darbotos, gan preču, gan mm, tieši preču ziņā, mums ir jāspēj vien, piedāt vienkāršotas procedūras. No tā iegūst gan uzņēmēji, gan arī valsts iestādes, samazinot administīvo slogu. Un vienlaiks tomēr ļaujot e, vēl vairāk gūt labumu no brīvas preču aprits Eiropas saimnībā. Konkrēts mērķis ir uzlabot sastarpēju atzīšanu uzstādot tādus ambiciozus mērķus. Lai, nu, protams, varētu pierādīt, ka jau produkts, kas ir apritē, atbilst visām prasībām. Tādēļ es te pārēdzu savstarpēju brīvprātīgu atzīšanas deklarāciju, ko aizpilda uh, ekonomiskie dalībnieki, un tas samazinātu administratīvo slogu. Tāpat arī šī piekļuva tirguma, balstoties uz savstarpēju atzīšanu, tiktu liekta tikai tad, ja ir samērīgs sabiedrības intereses. Tālāk tur ir jānodrošina kontaktpunkti darbība, ja, jo te ir ļoti svarīgi šis komunikāciju kanāla darbināšana. Un par iespēju izmantot solvit mehānismu Tādā veidā tiktu atsināts jautājums par šo komunikāciju ceļu. Tātad šajā priekšlikumā mēs redzam, ka to stiprināts Eiropas līmenis un Eiropas komisijas lomas savstarpējā sadzīšanas procesā. Abas komisija tiktu uzticēts pienākums sagatavot atzinumu par atsevišķajiem gadījumiem, kas tiek iekļauts solvit tīklā. Es no savas puses arī ierosinu uzlabot pārobežu sadarbību, nosakot koordinācijas grupas izveidi, ko veidotu uh, kompetento iestādu pārstāvju. Un tad šo kontaktpunktu pārstāvju. Lai arī veicinātu šo kontaktpunktu saziņu un sadarbību. Tāpat ir nodrošinot arī ciešu atgriezinisko saikni ar attiecīgi par komisijas sagatavotām vadlīnijām, um, par to, ka īsti saprotam sabiedriskās intereses un precīzi regulas ievērošanu. Līdz to mums turpināsies darbs starp mani un ēnu referentiem. Esmu pārliecināts, ka mēs arī spēsim ievērot noteikto laika grafiku un tas būtu kopīgs uz, uz, apsveicams mērķis. Paldies! Tad, nu, lūk, atkal vārds Dantīkungam, kurš teikties Virģīnijas dažie vārdā. Jā, paldies! Viņa nevarēja ierasties, bet tā kā tā ir viņas dzimšanas diena, tad es izsakos arī viņas vārdā. Un labi, es arī vispār nododu viņai sveicienus neklātienē par uh, Eh, Tad sveiciens viņa dzimšanas dienā. Un, un tagad par um, šo priekšlikumu. Tātad viņa norāda, ka ir šie 260 grozījumi, un uzskata, ka daudzi grozījumi uzlabo komisijas priekšlikumu. Piemēram, 4. pantu, kas ir paskaidrojums par to, kādā veidā notiek šī savstarpēja atzīšana, kas vispār ir tāds centrālais punkts šajā priekšlikumā un uzskata, ka um, te ir jānodrošina sistēmas vienkāršošana, bet vienlaikus nevar būt tā, ka viss tagad varēs darīt, ko vien grib. Un referents, un tad man kolēģi uzskata, ka bijusi ļoti laba sadarbība ar referentu šobrīd, un arī uzskata, tā tas turpināsies. Savstarpēja atzīšana nedrīkst noteikt jau to, ka neharmonizētie produkti, kur, piemēram, dalībvalsts vairs nevarētu tad piemērot savstarpēji tādu eh, nacionālus pasākumus. Tātad te tomēr jāskatās kā divu fāžu risinājums. Tādēļ mēs piedāvāsim arī grozījumus, kas skar eh, gan arī nacionālos tehniskos pasākumus un otrs puses nodrošinot to, kā mm, kompetentās iestādes nacionālā mēroga darbojas un arī to uzrauga. Un um, te ir runa par tehniskām normām, kas nav šobrīd skaidrs un nav īsti pamaltots arī šeit administratīvais tehniskais lēmums. Tātad noteikti nepieciešams tāds juridiskais pamatojums un arī atsevišķo pasākumu īstenošana, kas ir atrunāta 8. pantā. Un tad ja mēs atbalstām šeit piedāvāto referentu nostāju. Un par 9. pantu, kur tieši būs šie kontaktpunkti, uh, Eh, un šī ekspertu grupa un nodrošināt līdz tos labāku sadarbību. Tas ir apsveicami, bet tomēr šī ideja nav tik viennozīmīga. Te mums būs jāstrādā vēl kopā ar referentu, lai to atrisinātu. Un vēl arī tā kā iepriekšējā sanāksme bija Strasbūrā, tā uzskatām par konstruktīvu un paldies Ševničkungam par um, šī darba virzīšanu un esam pārliecināti, ka panāksim vienošanos. Un līdz ar to rēķinamies ar visu sadarbību, lai panāktu īpaši progresu 4. un 5. pantā. Paldies! Paldies! Eka Ervādā Klarkins kundze. Un viņa man lūdza nolasīt viņas paziņojumu. Paldies referentām un visai komandai par konstruktīvu darbu. Paldies par tādu elastīgu pieeju Uz tās pamata mēs spējam izstrādāt tādu labu kompromisu priekšlikumu. EKR vēlas uzsvērt, ka mūsu priekšlikumi ir jāsaskaņo regulas mērķi. Mērķis tātad ir samazināt administīvo slogu, ko skulstas, kas skulstas um, uzņēmējiem ar daudzajiem atzīšanas noteikumiem, tad mēs aizstātu referentu ļoti stingri uzstāt uz savu pozīciju. Mēs arī piekrītam viņam, ka kompetentām iestādēm nevajadzētu ļaut pieprasīt papildus informāciju no izplatītājiem, vienkārši kā paši tāpat vaļīgi gribētu. Visam vienmēr jābūt pamatotam un skaidri jāieraksta, kāds tad ir šis pamatojums. Par deklarāciju valodām. Mēs vēlētos, lai skaidri ievērot šo mērķi. Mēs vienkāršo dokumentu apriti. Tālāk šo priekšlikumu ir vizijas pati nozare, un līdz to nevajadzētu to sajaukt ar rīcību politikas kaut kādiem lēmiem. Un tālāk eh, mēs uzskatām, ka, piemēram, 5B, kur ir runa par obligāto kompetentu iestāžu tiesībām, uh, arī atteikt atsevišķu atzīšanu, balstoties sabiedrības interesu aizstāšanu. Tas ir ļoti būtisks punkts, jo bieži vien var būt ļaunprātīgi izmantošanas gadījumi, jo dažādi veidi atrunāšanas sabiedriskām interesēm m, mm, ir tā, kas kavē vienotirgus funkcionēšanu. Tādēļ ja mēs arī vēlāk atbalstām šo koordinācijas grupu, jo mēs nevaram atrisināt visas problēmas ar uh, izcelsmes produktu, varu kontaktgrupām, tur zinām, vairāk trūkst no kvalifikācijas, gan nezinām. Tā kā šāds varbūt vairs risinājums būtu ideāls. Un līdz tam mēs atbalstām šeit piedāvāto tekstu kopumā. Paldies par sadarbību! Labi, tātad Aldis vārdā Mortens Lohārds, bet par viņu, run, viņu vietā runās eh, Šermona Vičkungs. Jā, kolēģis atvainojas, ka nav varējis ierasties, bet viņš vēlas uzsvērt sekošas lietas. Pirmkārt, arī viņš vēlas uzsvērt, ka referents ir ļoti konstruktīvi piegājis tekstam, ir bijuši ļoti labi sarunas, un tad dažas tālāk vēl sekos, un tas lietas ir jāuzsver. Tālāk definīcija 3, 12. Tātad te ir uh, ierosinājums atsaukt uh, atsauci uz eh, Eiropas Savienības tiesas praksi. Tas nebūtu pareizi, tā jāsaglabā. Tālāk par deklarācijām, sastarpējām deklarācijām 44. Nu, tad sanāk, ka atkal mēs vēlamies panākt administīvo vienkāršošanu. Tādēļ būtu ļoti svarīgi altis grupai, un tas būtu tikai pamatoti, ja ļautu eh, šādas deklarācijas iesniegt angļu valodā. Tālāk 7a kur mēs runājam par savstarpēju atzīšanu. Tātad kolēģis norāda, ka ir nepieciešams nodrošināt skaidrs, straujas procedūras brīdī, kad ekonomiskam operatoram ir liekta piekļuve vai nav iesniedz savstarpējas atzīšanas deklarāciju. Tātad var pieprasīt papildus informāciju, ir jāatrunā tomēr, kāda veida papildu informāciju drīkst pieprasīt. Tālāk par preču novērtēšanu 5.1. referenci ierosina papildinājumu kas izskatās kā definīcijas papildinājums. Mēs tomēr ceram, ka tomēr no tā atteiksies un atgriezīsies pie sākotnē mūsu priekšlikuma. Esam elastīgi šajā tēmā. Un tāpēc ir jāsaglabā arī 5-5 nosacījumi. Par konkrētu informāciju, kas būtu jākļauj, um, šai novērtējumu to mēs atbalstām. Par administīvo sadarbību desmitais pants. Uh, Te esam ļoti piesardzīgi, bet tomēr esam elastīgi noskaņot, ņemot vērā, kā izskatīsies 4. un 5. pants gala versijā. Un vēl arī referents cer, ka referents ņems vērā šos komentārus, lai panāktu tādu rezultātu, kas ļautu savstarpēju atzīšanu reāli izmantot praksē un līdz to atvieglot uzņēmējdarbību. Paldies! Paldies! Un Paskals Deroms zaļo vārdā. Jā, paldies! par izsnotā darbu ieguldījumu, ņemot vērā arī dažāds komentārs. Tātad šeit referents apliecina atvērtību, nu kā gan savādāk. Tā kā tiešām apsveicam. Lielos vilcienos piekrītam. Pavisam īsti līdz to tikai dažas lietas no savas puses varu izcelt, ko vēl varam uzlabot par angļu valodas lietošanu nu tad tomēr jāpieturas pie tāda loģikas, ka tomēr nē, tad tomēr tas tajā valodā, tajā valstī, kur jūs vēlaties šo problēmu risināt. Tad tur tomēr pacenšamies izmantot tās valsts valodu, kurā mēs šo tām tālāk risināsim. Tas ir viens no punktiem, bet diezgan nozīmīgs. Tālāk par sep piekto piekto pantu, kur arī jau dzirdējām no kolēģiem. Tas eh, būs atkal diskusija jautājums. Tā kā mums ir jāskatās, kā mēs to salīdzināsim, lai nebūtu tāda mm, atkal pārlieku liels administrīvā nasta. Un vēlreiz par konkurenci. Tas tomēr rada mums tādas bažas. Zinu, ka tādi iebildumi. Tāpat arī zinu, ka. Nu, tātad ir uh, šīs sabiedrības intereses un apdraudējums sabiedrības veselībai. Te varētu tomēr vēl skaidri pateikt, ka te jābūt tādiem skaidriem pamatojumam, jo tas, tā kā saka, ir tikai tās pieņēmums. Tātad viens, ka jūs paredzat, uh, jā, un faktiski tas jāatrunā, ko mēs gribam, jau šos faktus vai tikai pieņēmumu. Tas tomēr ir ļoti svarīgi. Tātad šis piesardzības princips, kas vienmēr ir ļoti sarežģīts diskusijās, bet, nu, par to mums vēl būs jādiskutē. Jau. Un visiem paldies par darbu, mēs to atbalstām. Jā, paldies. Un FTV grupas sādā. Lūdzu. Labs kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, eh, eh, referenta kungs. Kopā mēs varam atbalstīt šo priešakumu, un mums ir tikai tāds viens punkts kas attiecās uz šķēršļiem eh, tirzniecībai, eh, kas eh, tiek pamatoti ar sabiedrības interesēm, mēs uzskatām, ka šos kritērijus vajadzētu sniegt Eiropas nevis tiesāji. Un tas nav Eiropas komisijas pārziņā. Šī pieeja atkārtojas vairākos teksta punktos. Un eh, tas ir tāpēc, eh, lai eh, izvairītos no kādām aizdomām, tad, ka varētu būt kāda rīcība no pašas komiste, komisijas. Mm, tas, ka tiek izveidota šāda apusējās atzīšanas sistēma, tur, tur nevajadzētu noteikt kādas mm, konkrētas fāzes. Paldies. Tad komisijas vārdā atkal vārds. Numeram Demēra kungam lūdzu. Jā, paldies. Arī mēs te augstu novērtējam deputātu ieguldīto darbu. Un paldies Čefaņets kungam. Arī jūs izskatās, ka iestāties par to pašu, ko mēs, tātad labāku savstarpējo dzīšanu, no kā iegūst uzņēmēji un patērētāji un konkurence. līdz šim varbūt tā nav pilnīgi izmantot iespēju, un mēs vēlamies to kāpināt, lai arī uzņēmēji, valsts iestādes aktīvāk to darītu un izmanto šos juridiskos stimulus. Tātad būtu skaidri ieguvēji izmantot savstarpējo atzīšanu. Manuprāt, tas skaidri jau pierādāms šādiem faktiem, ka uzlabot dialogu starp iestādēm un uzņēmumiem, otrkārt, ieguvēji būtu arī pašas procedūras, kas tiktu pamatotas. Līdz to arī mēs risinātu problēmas par piekļuvu tirgumu, nu, un tāds biznesam draudzīgs uh, pieejas. Un vēl ko es reiz pateiktu. Mums ļoti rūpīgi būtu jāizvērtē iespējamo, nu, tātad jautājumu, ko es neieskļausim šajā priekšlikumā. Tātad savstarpējas atzīšanas princips izskriet no primāriem tiesību aktiem – Un tas, ko jūs neiekļautu, tas sanāk, ka jūs neiekļautu vienkārši priekšlikumu tvērumā, un ieguvēji jau viss tur nav, tur tikai būtu visi zaudētāji. Jo gal galā šīs savstarpēji atzīšanas princips jau ir nostiprināts primārās tiesību aktos līgumā. Uh, Tātad šī tālāk instruments - deklarācija. Mēs vēlamies, lai deklarācija būtu tikai informatīvs dokuments. Bez kādiem papildus grozījumiem 149, eh, 148. Tātad tikai informatīvs raksturs bez kādām juridiskām saistošām sekām. Tad jāpasakām skaidri ja šī deklarācija nespēja nodrošināt tiesisko paļāvību, tad viņai, protams, nav nekādas vērtības. Tad nav ko viņu izmantot. Tāpat arī jāņem vērā novērtēšanas procedūras rezultāts 199 un 192. Ar šo procedūru mēs nosakām eh, dažādu veidu labojumus pamat, eh, uzskatīt par pamatotiem. Bet, nu, lai tas tiešām būtu tiesisks risinājums, tad ir jāievēro arī samērīguma princips. Tas ir ļoti būtiski tiešajā sastarpējā atzīšanas instrumentā un ceļā un jānodrošina uzticēšanās sistēmai. Ja mēs nesniedzam ekonomikas un operatoriem uzņēmējiem šādu paļāvību, tad, diemžēl, mēs arī samazinām viņu tiesības. Turklāt arī šī caurskatāmības regula pat par sevi nevar nodrošināt sastarpējās atzīšanas novērtējumu. Lai gan šobrīd direktīva nosaka konkrēts pasākums, tomēr šis priekšlikums neno, neatceļ nacionālo likumu, likumus, bet vēlas, eh, lai atzītu likumīgi tirgu palaisto produktu arī otrā valstī Mēs ļoti ceram, ka šis priekums tiks pieņemts strauji. Tas notiks, esmu pārliecināts, ka tas notiks vēl jūsu sasaukuma periodā. Un cik vien iespējams drīz. Un ar jums sadarbosimies. Paldies! Paldies! Un visbeidzot, galavādi referentam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies visiem kolēģiem par ļoti konstruktīvo sadarbību. Es uzskatu, ka mums ir eh, tās pats atzinums, ka vajag uzlabot visu procesu, un tādēļ mums ir jāvienkāršo tas, un tāpat mums ir jāsamazina pašreizējās administratīvās slogus. Tas nozīmē, ka, ja ir kaut kādas prasības, nevajadzētu būt prasībām sniegt papildus informāciju, ko uzņēmums jau ir sniedzis. Princips ir tāds, ka To nevajadzētu palielināt, un šis princips tam vajadzētu parādīties arī noslēguma kompromisa grozījumos. Paldies, kolēģi, un ar prieku gaidīšu turpmāku sadarbību. Paldies, un tad kompromisa grozījumi būs arī par bet tiem būs arī nākamajā komitejas sanāksmē jūlijā. Tas nozīmē, mēs varam beigt mūsu sanāksmi šodien. Lies paldies par to, ka bijāt šeit. Paldies arī tūkiem, saka priekšsēdētāji. Un labu vakaru, un eh, mēs tiekamies rīt no rīta atkal.